Good afternoon, dear colleagues. Jauk pēcpusdienu visiem, laba, labdien! Un eh, sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdes. Ceru, ka ieradīsies kolēģi jau laikā, kad mēs diskutēsim par mums svarīgajiem jautājumiem. Pirmais šās pēcpusdienas darba kārtības punkts ir Eiropas tiesas sadarbības vienība Eirojust. Aksels Foss ir mūsu referents. Un es vēlētos uh, pieminēt to, ka Lisabonas līgumā ar Lisabonas līgumu tika izveidots Eiropas prokuratūras dienests un Eurojust. 2013. gada vasarā komisija nākus klajā ar diviem jauniem likumdošanas priekšlikumiem. Uh, Un šo priekšlikumu nolūks ir apkarot pārobežu kriminalitāti un ļaut ciešāk sadarboties tiesību sargājošajām iestādēm. Šīs pēcpusdienas debatas eh, gatavojot, mēs uzaicinājām Mišelu Konings, kura ir Eurojust priekšsēdētāja, lai tā mūs iepazīstinātu ar 13. gada Eurojust atskaitu, kura tika publiskota pagājušajā nedēļā. Un tikai pēc tam mēs sāksim nākamā darba kārtības punktu izskatīšanu, proti izskatīsim regulas priekšlikumu, kuru referents ir Aksels Foss, kurš ir sagatavojis arī darba dokumentu un tad diskusijas. Tātad pirmajā došu vārdu Konings skundzei. Sirsnīgi sveicināti mūsu komitejā. Vārds jums. Madam Chair and distinguished ladies and gentlemen. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze par ievadvārdiem, un man šodien ir ārkārtīgi liels prieks jūs iepazīstināt ar iepriekšējā gada pārskatu. Tā tad 13. gada Eurojust pārskats, un man ir ļoti liels prieks jūs iepazīstināt ar pār par 300 cilvēku padarīto, 300 cilvēku, kur strādā Eurojust. Tie ir ļoti pieredzējuši speciālisti un 65 ir augstākais akadēmiskais grāds, maģistra grāds. Mēs visi strādājam, lai samazinātu kriminalitāti Eiropā, lai strādātu preventīvi un profilaktiski. Tātad mūsu nolūks nav paplašināties tikai kā organizācijai mums galvenais un būtiskākais uzdevums ir apkarot kriminalitāti Eiropā. Tas ir galvenais. Un tāpēc es vēlētos pieskarties pie Eirojust operacionālajām operacionālajiem momentiem un vēlos jūs iepazīstināt arī ar to, kādi ir lielākie izaicinājumi un ko jaun ir devis un radījis Lisabonas līgums. Tātad Eurojust galvenais uzdevums ir cīnīties pret organizēto noziedzību, nopietniem kriminālu pārkāpumiem un strādāt pie to prevencijas. Man ir 15 minūtes, kuras vēlos atvēlēt, eh, lai jūs iepazīstinātu ar pavisam jauni publiskoto gada ziņojumu. Šogad uh, Mēs esam to sagatavojuši nedaudz ātrāk, jo parasti šis ziņojums tiek publiskots aprīļa beigās. Bet eh, Eiropas parlaments vēlējās, lai mēs eh, šeit ierodamies ātrāk, jo jums ir pirmsvēlēšana kampaņa, un tad mēs vēlreiz tiksimies jūnijā, lai iepazīstinātu jūs ar panākto. Tātad šis projekts ir tikko pieņemts. Iespējams, ka kādi no skaitļiem nav pilnīgi, pilnīgi precīzi, bet pilnīgi noteikti, ka saturs pēc būtības nevainīsies. Protams, šis, šī atskaita tiks pārtulkota visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un tulkojums mēs gaidam jūnijā šāda datu publiskošana, kā jau tas ir ierakstīts Lisabonas līgumā, un arī mūsu mandāta un eh, pilnvaru 85. punktā, tas leģitimizē mūsu rīcības. Jo, protams, dalību valstis vienmēr var mūs uzslavēt vai mums pārmest par pagājušajā gadā panākto, un, protams, mēs vēlamies savu darbību vēl uzlabot, bet tāpēc mums ir vajadzīgs atskats, tāpēc mums ir vajadzīga gada atskaita, Man personīgi šī ir trešā reize uzstājoties jūsu komitejas sēdē, un es atceros pēdējo reizi, kad ar jums tikos, un eh, pirms gada, kad mēs tikāmies, Nē, februārī Libe un Krim komiteja viesojās Eurojustā. Mēs ļoti augstu novērtējam jūsu apmeklējumu, un mēs tur ļoti daudz runājām par mūsu aktivitātēm. Pagājušā gada martā mums bija iespēja piedalīties kopīgi organizētajā Libe un Krim komiteja kopīgi organizētajā uzklausīšanā par prokurora, Eiro, Eiropas prokurora amata izveidošanu. Un pavisam nesen mēs ar ļoti lielu prieku mūsu telpās redzējām Akselu Fossu. Mums bija ļoti labas debatas, interaktīvas debatas un auglīgas debatas. Vēlētos pateikties arī Akselam Fossam. Mēs ļoti augstu novērtējam šo viedokļu apmaiņu un arī fizisku viesošanos ar institūcijām. Mums ir bijusi debats arī padomē. Ļoti lielā mērā tas mums palīdz uz lietām un situācijām paskatīties no citas puses un uzlabot mūsu darīt to nākotnē. Tā tad Eurojust operacionālā darbība. 2013. gadā mums eh, par 2,8% pieauga izskatāmo jautājumu loks, tātad mums ir bijis eh, vairāk izskatīto jautājumu, tātad eh, 1576 13. gadā un iepriekšējā gadā tā tad bija mazāk. Tieši prokurori, kuri strādā ar organizēto noziedzību, tad prokurori ir pasaulē visietiepīgākie juristi, un viņi nekad neparakstīsies uz tukšiem vārdiem. Uh, Tā tad vienkārši apgalvot, ka mēs esam labāki, viņiem nepalīdz. Tas, ka izskatāmo lietu skaits ir palielinājies, pierāda, ka mum, mūsu uzticēšanās mums ir palielinājusies. Mēs eh, vēlamies sadarboties un vēlamies veicināt sadarbības starp dažādām valstīm, kā arī sadarbības starp dažādām nozarēm un dažādiem ekspertiem. Eurojust eh, vēlas eh, spēcīgāk cīnīties pret organizēto noziedzību, bet tam ir nepieciešama labāka koordinācija. Varbūt labā ziņa ir tā, ka mums ir 13. gadā bijuši 206 tikšanās reizes, atkal šādas eh, koordinātoru tikšanās, šo skai, koordinātoru tikšanos skaits ir pieaudzis, un eh, visas kriminālās krimināla izskatīšanas prioritātes ir tikušas izvērtītas šādos, šādās darba grupās. Šajās koordinatoru sēdēs mēs jau ierasti runājam par tiesību jautājumiem, par juridiskiem jautājumiem, piemēram, idam un citas iespējamu uh, jurisdikciju konfliktus, labāko veidu, kādā mēs varētu to risināt. Jo vislabākais jau ir, ka mm, mums nav šajās koordinatoru sēdēs tikai un vienīgi informācijas aptauja, apmaiņa. Visām iesaistītajām pusēm, visām tiesību sargājošajām iestādēm ir jāgūst no šīm koordinatoru sēdēm. Tikai tā mums izdosies panākt taustāms rezultātus, proti palielinātu notiesātos izskatīto lietu skaitu. Piemēram, konfiskācijas ir viens no veidziem, veidiem, kas kriminālās aprindas demotivē vislielākajā veidā. Protams, ir labi, ka mēs eh, notiesājam kādu, vedam kriminālu darbību, bet ja mēs neizņemam viņu mantību, tad eh, tas neko daudz nedod. Un eh, daudzi no mūsu paspārnē strādājošajiem ir eksperti ļoti daudzās jomās, un tas ir daudz vairāk nekā vienkārši apmainīties ar informāciju. Mēs mūsu sēdēs runājam par stratēģiju, par to, vai ir īstais brīdis uh, no vienkārši koordinatoru sēdēm pāriet uz jau lielāku savstarpējo uzticēšanos un ciešāk stiprināt tiesību sargājošo iestāžu sadarbību, piemēram, veicot pat kopīgu izmeklēšanu. Mūsu koordinatoru sēdēs par to mēs runājam. Atkal 2013. gadā mums bija vairāk koordinatoru sēdes kā 2012. gadā. 13. gadā mums eh, septiņos koordinācijas centros tika izsakots līdzi mūsu rīcībai. Tā tad koordinācija starp dažādām jurisdikcijām ir tomēr nedaudz jāuzrauga, kādā veidā notiek informācijas apt aptauja un eh, kādā veidā tiek pieņemta lēmumi. Bet, eh, piemēram, tiek pieņemts, ka vienā konkrētā dienā vairāku dalību valstu tiesību sargājošās iestādes dodās uz māju, lai konfiscētu kaut ko, lai varbūt arestētu, par to mēs vienojamies. Par konkrēto dienu, par konkrēto dienakts laiku un kurā vietā. Šādas aktivitātes un darbību mēs izvērtējam pēc tam, un mēs izvērtējam, kāds ir šādas rīcības juridiskās sekas. Vai ir nepieciešams izsniegt Eiropas aresta orderi? Vai ir nepieciešams eh, piesaistīt eh, pieredzējušas krimināla tiesnešus un prokurorus, jo iespējams, ka tam, kurš eh, izskat šo lietu, nav tik liela pieredze, kā varbūt apkopot citur. Visos uh, gadījumos, kurus esam izvērtējuši un kuri ir pieminēti mūsu ikgadējā ziņojumā, vai tā būtu nelegālā imigrācija vai, vai organizētā noziedzība. Ļoti bieži tajā ir piedalījušās or, vairāku vienību vienības, un tas ir novedis pie, pie labiem rezultātiem. Viens piemērs - nelegālā imigrācija. Mēs sākām viena gadījuma izskatīšanu 12. gadā. Tas eh, savienoja kopā Beļģiju, Franciju un apvienoto karalisti. Un eh, mēs redzējām, ka gada laikā šis krimināla darbības tīkls caur šīm trim valstīm ir pludinājis cauri kurdu nelegālos bēgļus, tātad ar ļoti labi apstrādātu struktūru, uh, no Beļģijas uz Franciju. Šajā tīklā, kriminālo tīklā, bija iesaistīti arī policijas spēki. Mēs um, organizējām koordinatoru sēdi un 12. gada beigās nolēmām izveidot kopēju izmeklēšanas komandu. Un e, ko mēs esam redzējuši? Tie, kuri veicina Tātad, lai nelegālā imigrācija kā rūpals varētu un cilvēku tirzniecība noritēt, tad eh, katru dienu ir jāpārved pāri robežām 10-20 cilvēki. Un, eh, ja mēs pareiķinām viņu ieņēmumus, tad 4000 cilvēku, kur tiek pārvest pāri robežām, katrs maksā 2000, tātad 8 miljonu eiro, un visticamākais, ka ka e, šis skaitlis ir daudz lielāks, un visi viņiem maksā 2000, pat ja viņa pārvašana nav izdevusies. Mums e, šajā rīcības dienā izdevās e, Eurojust koordinācijas centrā vienoties par to, ka tiks arestēti un arī tika arestēti 36, 45 vietas tika pārmeklētas un nekavējoties tika izdoti divi Eiropas aresta orderi. Mēs varam sev jautāt, kas gan būtu noticis, ja Eurojust nebūtu koordinējuši šo rīcību un ja nebūtu organizēta kopīga izmeklēšana. Tikai daudz pusēja pieeja ir tā, kas mums nesīs nepieciešamos rezultātus. Mēs runājam par 8 miljoniem eiro, kurš uh, ko kriminālās aprindas iegūst. Un, eh, ja mēs mēģinam šo ķēdīti risināt, tad, eh, protams, mums izdodas izņemt un konfiscēt preces miljoniem eiro vērtībā. Ja jūs sekojat līdzi mūsu piemēriem, tad eh, mums ir ļoti labi konfiskācija rādījumi Un mans eh, favorīta piemērs par organizēto noziedzību, piemēram, luksus mašīnu zakšana, piemēram, Lietuvas, eh, Lietuvas eh, kriminālās bandas dodās uz Latviju un Igauniju, un tur zog simtiem luksus automašīnu. Tā tad eh, Eiropas Savienībā darbojās ļoti augsta līmeņa organizētas zagļu grupas, kurām, kuras burtiski pirmās formulas līmenī bēg no politi, policijas. Tas ir 21. līmeņa krimināla noziegums un ņemot vērā mūsu visu kopīgo darbību un palīdzot arī juridiski. Mums ir izdevies, eh, mums izdevās aizturēt lietuviešu zāgļus, mums eh, izdevās 500 eh, tūkstoši eiro atgūt, un tos mēs varējām atdot atpakaļ upuriem. Es jau vairākas reizes esmu pjās izmeklēšanas vienības 2009. gadā. Eurojust varēja izveidot šādas nodaļas, šādas vienības, un tiešām pēdējo piecu gadu darbības rezultāti rāda, ka tas ir bijis labs lēmums. Pie tam jārunā ir nevis tikai par kvantitāti, bet arī par kvalitāti nopietnu noziegumu risināšanā un izmeklēšanā. Mēs to esam izmeklējuši vairākos gadījumos, un 13. gadā mēs esam palielinājuši koordinējošo sēžu skaitu, koordinācijas centru skaitu un arī smago noziegumu atrasināšanas skaitu. Mēs, gri, mēs palīdzam arī dalību valstiešiem sargājošajām iestādēm ar ekspertīzi, vai tā būtu juridiska, tehniska vai finansiāla. Esam atbalstījuši 102 kopējās izmeklēšanas vienības. Un 2012. Eh, gadā mēs esam eh, atbalstījuši par 40 jit mazāk. 18 eh, jit tika izveidoti jau kopš 8. 8. gada. Mums ir JIT sekretariāts, un e, katru gadu mēs organizējam visu iesaistīto ekspertu sēdi un e, mēģinām arvien vairāk izvērtēt jaunu izvērtēšanas mehānismu, kas e, palīdz mums novērtēt mūsu darbu. Mēs izvērtējam to, ko mēs esam paveikuši, vai paveiktais ir bijis labas raudas un ko darīt nākotnē. Šīs jit ir jāizveido laikā, lai mēs eh, varētu efektīvi iestāties pret eh, terorismu un organizēto noziedzību. Bet, protams, ka gala rezultāts eh, to parāda tikai tiesa process un konfiskācijas. Esam redzējuši, ka Eurojust likumdošana ir um, palielinājusies, bet 2009. gadā uzsāktais darbs ir jāturpina. Un šim darbam ir jātiek institucionalizētam. Nedaudz bažīgs mūs dara tas, ka regulas priekšlikumā par Europolu, piemēram, 4. pantā, uh, parādās tehniskais un finansiālais atbalsts. Vienīgais, ko mēs vēlētos eh, likumdevējiem lūgt, esiet konkrēti. Ekspertīze mums ir, jo atcerēsimies, ka šīs JIT palīdz eh, tiesības sargājošajām iestādēm uh, Tas viss labi strādā, bet mums ir nepieciešama skaidrība, un tā ir nepieciešama arī praktiski strādājošiem tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem un arī klientiem. Tā tad skaidrība. Operacionālā darbība labi strādā, mēs tā arī turpināsim strādāt, jo uh, Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Mums ir arī stratēģiskas aktivitātes. Liela daļa no mūsu sēžu, un tas parādās arī šajā atka atskaitē, Ei, īrijas un nākamajā prezidentūrā arī mēs iepazīstinājām ar Eiropas prokuroru vietas izbeidi Tātad viena šāda sēde bija pagājušā gada aprīlī un otra novembrī. Novembrī mēs vairāk runājam par noziegumiem pret vidi un par um, ciešām, ciešās kopienās notikušiem noziegumiem. Visu institūciju pārstāvi arī Eurojust Euro šajās sēdēs. Um, ir runājuši par juridiskiem, praktiskiem jautājumiem, un šo strateģisko sēžu rezultāts vienmēr ir ticis apkopots uh, secinājumos, un šis dokuments vienmēr tiek publiskots. Līdz ar to mēs apvienojam, mēs, mēģin, mēs mēģinam radīt fórumu, kurā ekspertiem runāt, mēs ļaujam viņiem apmainīties ar paraugu praksi. Un, ja nepieciešams, arī nākam klajā ar likumdošanas iniciatīvām. Esam iesaistījušies arī cīņā pret terorismu, un 28 valsts debates, kurās ir tā tad pretterorisma vienības, ir piesaistījušas, ir piedāvājušas savus ekspertus jo šie eksperti tiešām ir ar ļoti lielu pieredzi, un viņi ir gatavi mūs iepazīstināt gan ar to, ko viņi ir iemācījušies, gan arī ar paraupraksi. Un varbūt vēl viens fenomens, cīņā pret terorismu, ko būtu vērts pieminēt. Pagājušajā gadā tas īpaši uzsvērās. Esam uzsvēruši to, cik ārkārtīgi svarīgi ir eh, trešo valstu kaujinieku darbības Sīrijā. Sadarbojamies gan ar tieslietu ministriju pārstāvjiem, gan arī ar iekšlietu ministriju pārstāvjiem. Atkal mēs esam apvienojuši visu ekspertu centienus un tiešām rezultāts ir bijis visiem pieņemams. Mums e, ir jāturpina mūsu darbs. Okay, that's uh, more than uh, fair enough. Uh, we have um un, protams, likumdevēja darbs. Vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgs ir priekšlikums par Eurojust regulu. Esam aktīvi iesaistījušies debatēs, jo pirms šī priekšlikuma, ar kuru nāca klajā komisija, kurā runa iet par EPPO un Eurojust regulu, Līdz pagājušā gada 17. jūlijām mēs nācām klajā ar savām idejām, un šobrīd, kad priekšlikumi jau ir gatavi, mēs ļoti aktīvi iesaistamies to uzlabošanā. Mēs sadarbojamies gan padomas līmenī un aktīvi piesaist, piedalāmies dažās padomas darba grupas sēdēs. Teksts ir ārkārtīgi svarīgs, Piemēram, 14. un 15. oktobrī Digik sēdē tiekoties Hāgā. Visiem ekspertiem bija iespēja izteikties par Eurojust regulu un par dažādām tās šķautnēm, kāda būtu Eurojust struktūra, kādi būtu uzdevumi un kādai būtu jābūt Eurojust saiknē ar EPPO. Un eh, arī tas ir ticis nopublicēts padomas mājaslapā. Tagad pavisam īsi par Eurojust regulu. Mēs atbalstām to, ka ir paredzēta Eurojust aktīva loma. Tas ir labākais veids, kā um, demotivēt noziedzniekus. Uh, Uh, un uh, nopietnus uh, organizētās noziedzības darboņus, un gan Eiropas, gan Nacionālajie parlamenti izvērtēs šīs iespējas, un tas ir paredzēts šajā ziņojumā, un es uzskatu, ka ir jāuzlabo arī pārvaldības struktūra. Nākamnedēļ, 7. aprīlē, es sniegšu prezentāciju uh, un iedzilināšos eh, detaļās, eh, ko pagājuši mēnesi apsprieda komisāra kolēģija, un kolēģija tiešām, es atvainojos, ka tātad šī kolēģija ir Eirojust eh, valde, kur mēs apspriežam gan politikas jautājumus, gan darbības jautājumus. Un mums ir arī administratīvais aparāts bet katriem, katrai daļai ir sava loma spēlējama, un es domāju, ka tagad mēs nākamnedēļ sanāksmē varēsim skaidri parādīt, ka mēs esam paplašinājuši eirojus darbību ne tikai tādā ziņā, ka mums ir operacionālās sēdes, bet arī, ka šī kolēģija apspriež darbības jautājumus, mēs esam eh, samazinājuši eh, to sanāksmu saiti, kur tiek apspriesti tikai administratīvi jautājumu, tādas ir desmit gadā, un pārējā laikā mēs eh, koncentrējamies uz mūsu tiešo darbību. Tas viss ir darbs, ko a, a, dara. Runājot par Eiropas prokuratūru, EPPO mums. A, būs šeit jādod ieguldījums gan operacionālā, gan administratīvā veidā ar vienu nosacījumu. Tam visam ir eh, jābūt proporcionālam atbalstam, līdzsvarotam atbalstam, jo joma, uz kuru koncentrēsies Eiropas prokuratūra, ir ļoti ierobežota aptvērumu joma. Tie varētu būt apmēram 5% un 95% e, attiecas uz eiro just horizontālo sadarbību. Lielas paldies par uzmanību. Very, very paldies, Koningsas kundze, tas bija ļoti interesanti. Un tagad uzreiz es uh, došu vārdu referentam, lai viņš pār prezentētu savu darbu dokumentu Lūdzu Hoskungs. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne. Paldies priekšādātāji, labprāt runāšu vācu valodā. Vispirms gribētu Konings kundzei sirsnīgi pateikties par ziņojumu un uh, arī sirsnīgi pateikties par to, ka es uh, varēju apmeklēt Eirojustu un man uh, radās ļoti labs iespējas par uh, viņu darbu, par institūciju kā tādu Tas bija lieliski, ir ja īpaši tādēļ, ka ir nepieciešamība, ir īpaši pārobežu lietas un noziedzīgos nodarījums, piemēram, kas attiecas uz terorismu, narkotiku izplatību, kibernoziegumiem, bērnu pornogrāfiju. Visa, tas viss ir, jā, bet tā jāstrādā pārobežu sakarā, un tādēļ ļoti pozitīvi man pārsteidza šī iestāde un viņu darbs. Lai sākumā kaut ko par to visu pateiktu, mums diemžēl neizdevās šajā sasaukumā ļoti aktīvi strādāt pie ERA just reformu priekšlikuma. Tādēļ tagad izstrādās darba dokuments un ceram, ka pēc vēlēšanām varēsim strādāt pie tā aktīvāk. Varbūt daži punkti, kurus es esmu apkopējuši šajā darba dokumentā. Un tie ir punkti, kas ir samērā neskaidri. Nu, reizēm tas ir jautājums par sadarbības ar atsevišķām iestādēm. Tas sākas ar to, ja mēs paraugāmies eh, pirmajā pielikumā reformu eh, projektā par regulu. Tur ir priešlikums, eh, ka Eirojust strādāja pie tur noteiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem, un saistībā ar to Eiropas prokuratūra jāraukās, eh, kas tur ir noteikts. Šeit jāsaka, ka tur ir tā kā iekonstruēts kompetenci konflikts. Tur skaidri nevar pateikt, kādu kurš kurā priedē ir atbildīgs un, manuprāt, tur būtu nepieciešams norādīt uz to, ko tad tieši darīs Eirojust un ko precīzi darīs Eiropas prokuratūra. Tādēļ tas būtu jautājums, ko vēlētos uzdot komisijai, vai to varbūt varētu precīzāk un skaidrāk noformulēt. Turklāt vēl komisijai vēlos uzdot jautājumu, kā mēs vēlamies rīkoties. Ja padomē nevarēs tikt sasniegt uh, vairākumu nostāju par labu Eiropas prok prokuratūrai, mums iespējams būs uh, jārīkojas tādā veidā, ka kā tad to risināt, uh, kas būtu pamatot pieeja un kas notiks tad, ja Eiropas prokuratūru neatbalstīs visas dalību valstis. Otrs punkts, kas attiecas organizāciju Eirojustā. Tas, ko es tikko kā dzirdēju no priekšsēdētājas kundzes, eiro jūs strādā ļoti labi, tur ir nodrošināta neatkarība, un, manuprāt, vai saskaņā ar manu spriedumu, tas viss notiek ļoti labi, labi iztenots. Priekšlikumā ir eh, iekļauti vēl divi papildus punkti. Tā saucamā kolēģija, kurā būtu divi komisijas pārstāvji No teksta līdz šim nav skaidrs, kāds iemesls ir tam, ka pēkšņi tur parādās divi komisijas pārstāvji, kas tad būs viņa uzdevumi un kompetences, ir īpaši tādā ietvarā, ka man ir tāda sajūta, ka tagad viss darbojas ļoti labi, kādēļ gan šāds papildinājums vajadzīgs. Es nesaskatu šādu vajadzību, kādēļ ir atšķirība un kādēļ šeit ir vēlme to risināt savādāk nekā tas ir pašreiz. Turklāt vēl ir paredzēts ieviest tā saucamo izpildu komiteju, kas arī būtu jauna, un tur arī būtu komisijas pārstāvis. Šeit arī es nesaskatu, kādēļ tas būtu ļoti svarīgi. Un uh, man nav tāds iespējas, ka Eirojusta bez, bez šādas izpildu komitejas ļoti slikti strādātu. Tas drīzāk atgādina tādu situācijas uh, mākslīgu sarežģīšanu. Vēlētos, lai komisija par to, to kaut ko pasaka. Es to pagaidām vērtēju kā dubult struktūru, kas nav noteikti nepieciešama, lai varētu Eirojust veikt savus darbus ja mēs paraudzam, paraugāmies uz uh, darbības jautājumiem, man tāda sajūta, ka Eurojust Haga labi sadarbojas ar Eiropolu, un uh, ja tagad būtu arī vēl prokurors, tad būtu nepieciešams, ka visi trīs tad veidot tādu kopēju struktūru, un tas būtu efektīvi, rezultatīvi, un ja mēs paraugāmies uh, kā tas viss virzies, tad būtu vēlams, lai lietas virzītos šādā virzienā. Vēlētos uzdot vēl šādus jautājumus un atsaukties uz uh, situāciju, kas, manuprāt, nav sevišķi pārdomāta par Eiropas uh, prokuratūru, proti, kā mēs veidosim attiecības starp uh, Eiropas prokuratūru un Eirojust, kā to varētu veidot tā skaidrāk un stabilāk. No otras puses, tieši tāpat kā citas institūcijas, kā piemēram Eiropol un Olaf, kur mēs arī, mums arī vajadzētu padomāt, kā šī sistēma pēc tam darbosies ar pārobežu kriminālu vajāšanu kopumā, ņemot vērā visas institūcijas. Pagadām, kā jau teicu, man ir tā sajūta, ka tas viss jau darbojas, un man ir jautājums arī priekšādātā, Eiroļas priekšādātājs kundzē, kā pašlaik notiek sadarbība ar Olaf, un, ja būs Eiropas uh, prokuratūra, tad man ir tāda sajūta, ka vajadzētu vēl citu struktūru, lai resursus varētu izmantot rezultatīvi. Šajā sakarā gribu uzdot arī jautājumu. Kāda iespējas atstās uz uh, budžetu? Pašlaik man ir tāda sajūta, ka eiro just labi ir uh, strādā ar budžeta līdzakļiem, kas tai paredzēti, un uh, ja Eiros prokuratūra veik šādas atbalsta darbības, es gribētu uzdot jautājumu galvenokārt, protams, komisijai. Va, kā tas, kāda ietekmes atstās uz Eirojust budžetu un uh, uz iespējamo deficītu, kas iespējams tad radīsies? Vēl viens jautājums šajā sakarā. Cik lielā mērā arī dalībvalstu parlamenti tiks iesaistīti starp parlamenta kontrolas procesā? un kāda loma vai kāds status būs dalībvalstu parlamentiem šajā jautājumā. Vēl viens jautājums komisijai. Kāpēc regulas priekšlikums Eirojust tika uzsākts pirms tika veikta vērtēšana lēmumam no 2002. gada un šī attiecībā uz šī lēmuma ieviešana, un šeit nemaz nav vēl īsti saskatāms, kā notika ieviešana un kur iespējami trūkumi un vai tie ir novērsti. Man šķiet, ka ar to vēl, par to vēl nav bijis pietiekama diskusija. Varēja jau nogaidīt šīs ieviešanas vērtējumu rezultātus. Ja, protams, ir eh, saprātīgi un pamatoti spērt soli tālāk eh, krimināla tiesību jomā Eiropā, tas viss ir pareizi, bet eh, tas ir pamatot tikai tad, ja mēs to virzēm uz priekšu saprātīgi, pamatoti, un lai tas viss būtu ietērps tādā struktūrā, lai mums pēc tam nebūtu dubūtas trīskāršīgas vai, vai četrkārtīgas struktūras, kur ir Eiropas prokuratūra, Olaf, un Eiropols, kas arī strādā pie tiem pašiem jautājumiem. Manuprāt, tam visam ir jābūt eh, saprātīgā struktūrā ar pamatu un ir jābūt ļoti labi nodalītām kompetencēm. Tādēļ es atbalstu to visu, bet, manuprāt, atsevišķi detalizēts darbs vēl ir jāveic, lai katrs varētu skaidri strādāt savu kompetenci jomā. Paldies! Dank. Paldies, Fosa kungs. Tagad uh, komisija. Ā, ah, Korats Bildes kundze grib izteikties. Jums ir vārds, un jums ir arī apmeklētāju grupa, kuru sveicam. Paldies, liels paldies! Aksels jau daudz pateica, un man ir liels prieks, ka mums ir tik līdzīgas idejas, un es tiešām atbalstu jūsu ziņojumu projektu. Es gribētu arī sveikt mūsu vidū Eirojus priekšsādātāju un atbalstu viņas teikto. Mums ir labāk dalību valstīm jāparāda, cik svarīga ir sadarbība, kāda ir tās pievienotā vērtība Eiropas līmenī arī tas, ko jūs minējāt, savstarpēja atzīšana, kopīgās izmeklēšanas komanda. Tad, kad mēs ar komitejas kolēģiem uh, apmeklējām Zviedrijas tiesu iestādes, eh, tad tur cilvēki mums teica, cik labi viņi sadarbojas ar saviem kolēģiem citās Eiropas valstīs un cik vērtīga ir šī sadarbība. Un eh, daudzi, eh, protams, to tā redz. Tā, protams, ir nacionāla lieta tiesas, bet sadarbība ir nepieciešama. Es atbalstu arī reformas priekšlikumu, jo vairāk ir šie pārobežu noziegumi, mani tiešām ļoti interesē, ko mēs varam darīt, lai novērstu cilvēku tirzniecību, bērnu tirzniecību un pornogrāfiju, kā varētu labāk rīkoties uh, cīnoties pret nelegālo imigrāciju, jo tas savukārt rada citas problēmas atkal. Uh, prevencija, manuprāt, būtu labākais, kā to novērst, kā apkarot. Kā mēs varētu efektīvāk darboties, un tāpēc šī reforma ir ļoti svarīga. Par manām bažām. Tās ir uh, ļoti saistīts ar Eiropas prokuratūru, jeb EPO. Jo šīs divas lietas ir saliktas kopā. Kas būs, kad mums būs Eiropas prokurors? Mēs to neatbalstām, to esam teikuši, dažas valsts tur neiesaistīties, un kas tad tur notiks? Mēs vēlamies spēcīgu eirojust, spēcīgu sadarbību ar um, citām valstīm. Uh, Un, eh, manuprāt, pastāv risks, ka šī jaunā iestāde uh, to visu izjauks, un tad būs tā, ka šī sistēma jūs būsiet uh, prokurora, uh, prokuratūras atbalsta sistēma, un tās valstis, kuras neiesaistīsies prokuratūras sistēmā, ar tām būs mazāka sadarbība, un ko tad tas nozīmēs, bet, nu labi, vēl ir šīs agrīnais posms, mēs vēlētos redzēt spēcīgu eiro just. Uh, Un uh, vienalga, kas notiek ar uh, Eiropas prokuratūru, mēs negribētu, lai tas vājina uh, šo te sadarbību, kas šobrīd notiek, un šo operatīvo darbu, kas tiek kopīgi veikts Eirojust ietvaros un ko varētu vēl izvērst. Tātad šis precizējums ir ļoti svarīgs, jo īpaši, kad mēs runājam par likumdošanu, tā būs regula. Tātad ir jābūt ļoti skaidram, kurš ko dara, kādas ir kompetences kas notiks ar Eurojust. Es ceru, ka varu saņemt, varēšu saņemt atbildes no jums par to šodien. Paldies! Paldies! Tagad uh, komisijas pārstāvis. Lūdzu. Liels paldies, priekšādātais kundze. Labdien, dāmas un kungi! Ir liels prieks. Uh, būt šeit un uh, centīšos atbildēt uz Voskunga jautājumiem. Paldies arī par ziņojumu projektu, kur mēs vērtējam pozitīvu. Un centīšos atbildēt uz jūsu izteikumiem un komentāriem, un uh, mēs arī rakstiski jums nosūtīsim atbildes, jo jūs iesūtiet mums rakstiskus jautājumus. Pirmais, ko jūs minējāt, ir kompetenci jautājums un sadalījums starp EPO un Eurojust, un tas ir jautājums, ko esam ilgi un dziļi pētījuši, un mēs to redzam diezgan vienkārši. Ja EPO ir kompetenta kaut kādā noziegumā, tad eiro jūs vienkārši atkāpjas. Un tomēr e, joprojām ir noziegumi pret uh, Eiropas pilsoņu finanšu interesēm, un tātad ir šis saraksts, kas nosaka, kuros jautājumos Eurojust ir kompetents, jo tās ir lietas, kur uh, nacionālās iestādes var pārņemt EPO lietas. Uh, Pat šajos gadījumos, kad uh, kompetence ir uh, EPO regulas ietvaros eiro, jūs tam tad, uh, tātad tiklīdz nacionālās iestādes veids izmeklēšana, tad eiro jūs pilnvars nemainās. Un tas attiec arī uz pastiprināto sadarbību. Ja tas tā būs, tas, protams, ir komisijas vēl lēmums, tad tās dalībvalsts, kas nepiedalīsies EPO, tad uh, Eurojust turpinās pildīt savu lomu. Jūs uzdevāt jautājumus arī par struktūru, vai mums ir vajadzīgi komisijas pārstāvju kolēģijā un valdē. Es domāju, šeit jāizmanto parlamenta padomes un komisijas pieņemtā pieeja attiecībā uz, uz aģentūru valdēm, un tas pats attiecas uz šo, un tur varētu būt viens komisijas pārstāvis. Uh, Tad attiecības starp uh, Eiropas prokuratūru, Eurojust, Europolu un Olafu. Tas ir skaidrs, un jums ir taisnība, ka tur ir jābūt skaidram regulējumam. Katrai institūcijai ir sava loma, un uh, priekšlikumos tas ir ļoti precīzi noteikts, bet ja būtu vajadzīgi vēl precizējumi, tad mēs varam paraudzīties, vai varam uzlabot šo formulējumu. Jūs jautājat arī par Eurojust budžetu. Tas būs atkarīgs no EPO kā organizācijas apjoma izmēra, un tas, protams, būs atkarīgs arī no uh, šiem uzdevumiem, kas tiks uzticēti Eiropas prokuratūrai, bet, protams, tas uh, ietekmēs arī eurojos un tam būs jāatspoguļojas arī budžetā. Mēs jums pilnīgi piekrītam, ka mums ir uh, jāturpina eurojust stiprināšana, tam ir jāturpina spēcīgi darboties, jaunu organizāciju institūciju radīšana nedrīkstētu vājināt jau pastāvošās struktūras. Tie, manuprāt, bija svarīgākie punkti, ko jūs pieminējāt. Tas arī viss. Lielas paldies! Tagad Grieķijas prezidentūras vārdā Konstantopolus kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Grieķijas prezidentūras uh, vārdā no padomas puses es arī gribētu pateikties uh, Korniks kundzei par viņas teikto, un paldies arī Vosa kungam, Vosa kungam par uh, viņa um, teikto un viņa ziņojumu, un es gribu jums apliecināt, ka uh, gan Konīgas kundzes, gan Fosa kunga teiktais tiks ņemts vērā padomē, darbojoties darba grupās attiecībā uz eiro, jūs to nepPO. Gada sākumā Grieķijas prezidentūra pievērs lielu uzmanību šiem likumdošanas aktiem, Eurojust reformai un arī uh, Eiropas prokuratūras izveidošanai un arī direktīvas priekšlikumam par kopienas interesēm. Tie visi ir uh, ļoti svarīgi likumdošanas akti mūsu prezidentūrai. Un ir uh, zināms, ka regulas priekšlikums uh, attiecībā uh, uz eh, sadarbību krimināla lietās. Eh, to piedāvāja komisija 2016. gada jūnijā. Juridiskais pamats bija 85. pants, eh, un tur ir paredzēts jauna modeļa, jauna modeļa veidot un uzlabot Eurojust darbības efektivitāti, homogenizējot procedūras darību valstīs. Mēs par to runājām padomas darba grupā. Sākam eh, šīs diskusijas 2013. gada septembrī Lietuvas prezidentūras laikā, un es ceru, ka šī teksta pirmo izskatīšanu varēsim noslēgt eh, šā gada vidū. Līdz šim dalībvalstis um, ir diezgan pozitīvi noskaņots pret šo tekstu, un tomēr ir jautājumi, kas vēl ir jāprecizē. Kā jau minēju, regulas priekšlikums par uh, eiro just ir viena no mūsu prioritātēm. Esam plānojuši atbilstošo darba grupu padomē piecas sanāksmes, divas no tām jau ir notikušas un nākamās būs 7. aprīlī un 7. un 13. jūnijā. Un 7. aprīlī patiecībā mēs uh, Uh, uzklausīsim arī Eurojust uh, ieguldījumu. Mēs uh, aicinājām Eurojust sniegt prezentāciju mūsu darbu grupā un tiešām gribētu uzklausīt Eurojust viedokli. Un esam pārliecināti, ka šis ieguldījums būs ļoti pozitīvs un gaidām jau šo tikšanos. Kā jau minēju, Grieķijas prezidentūra uzskata, ka Šis jautājums ir cieši saistīts ar Eiropas prokuratūras jautājumu un tikšanās, jeb sanāksmes par eh, Eiropas prokuratūru Grieķijas prezidentūras laikā ir paredzēts 14, un tas vien, manuprāt, parāda to, cik lielu uzsvaru mēs uh, liekam uz šo jautājumu. Atgriežoties pie sarunām darba grupā, mēs esam paredzējuši apspriest arī šodienas jautājumus. Un tie tiks apspriest arī nākotnē, tā sauktās 38. Eh, pānta komitejas ietvaros. Un visbeidzot, mūsuprāt, eh, būs eh, jāliek pamata šiem jautājumiem vienmēr ņemot vērā dalību valstu balstās bāžas un arī e, galvenos punktus, ko šodien dzirdējām gan no Koningsas kundzes, gan no Valsa kunga. Un e, gribētu viņiem abiem pateikties, un viņu teiktais noteikti būs ļoti nozīmīgs mūsu tālākajā darbā padoms darbgrupās. Paldies, un tagad atgriežos pie Koningsas kundzes ļoti īsi lūdzu, jo mums ir beidzies laiks. Warning, so be, uh, Jā, labi, tas ir tāds brīdinājums, es izteikšos tiešām īsi. Paldies par uh, jūsu teikto, par jūsu pozitīviem uh, vārdiem, un mēs pilnībā piekrītam jūsu bažām. Likumdošanas līmenī vajadzētu tiešām izvairīties no jebkādas dublēšanās, vajadzētu uh, uh, panākt pēc iespējas lielāku sinerģiju un sadarbību. Un, ja tagad uh, likumdošanas fāzē mēs varam izvairīties no um, dublēšanās par uh, Eirojust, Europol un uh, EPPO um, direktīvas, mums vajadzētu tās skatīt visas kopā un vajadzētu izmantot visas uh, E, iespējas nodrošināt, lai katrs varētu darboties pēc iespējas optimālāk atbilstoši savam mandātam. Un ja mēs neizmantosim šo iespēju, tad tā būs palaista garām, un tad, kad e, šie likumdošanas akti būs pieņemti, e, tad tas būs par vēlu. Es tiešām aicinu lasīt šos likumdošanas aktus uh, Uh, visus kopā analizējot, uh, lai neradītu dublēšanos, jo tas radīs tikai uh, samulsumu un konfliktus starp kompetencēm, un tas tikai nāks par labu noziedzniekiem. Un to mēs nekādā ziņā nevēlamies sasniegt. Un mēs arī varam pateikt, ka mēs Eiropas prokuratūrai varam sniegt jebkādu uh, atbalstu, kas balstās mūsu pieredzē. Tas varētu būt arī administratīvais atbalsts, bet kā tas tika uzsvērts, mēs to nedarīsim, vājinot pakalpojums, ko mēs sniedzam nacionālajām tiesu iestādēm. Jo, ja tas tā būs, tad tas nebūs pieņemami. Ja mēs vēlamies panākt efektīvu darbību cīnoties pret organizēto noziedzību, uh, Mums to vajadzētu darīt pienācīgi. Mēs esam veikuši aprēķinus. Pēdējos desmit gados uh, mums uh, visu laiku ir katru gadu pa 6% pieaudzis izskatāmo lietu uh, skaits. Kopš 2013. gada mēs kopš oktobra valsts maksājam no sava budžeta kopīgās izmeklēšanas vienību atbalstu, tas nozīmē, ka mums nav papildus budžeta. Un tas nozīmē, tātad tas ir izlēmts, ka nākamajos gados uh, aģentūrām būs mazāk cilvēku resursu, uh, lai paveiktu to pašu un pat lielāku darbu apjomu. Un ja mums uh, uh liks sniegt atbalstu bez papildus līdzekļiem, tad es varu teikt, ka mēs neesam cirkus mākslinieki, mēs nevarēsim neko izdarīt, ja nebūs budžeta. Mēs taču zinām, ka būs mazāk cilvēku resursu, mums pieaugs izskatāmo lietu apjoms, līdz ar to mēs pieņemsim jau kādu palīdzību. Jā, mēs varam atbalstīt, bet mēs vēlamies arī saglabāt uh, uh, to sadarbību, ko iznājam ar tiesu iestādēm, jo tā ir ļoti svarīga šīm iestādēm un nedrīkstam šo darbu vājināt. Paldies, Konings skundze, paldies, ka iedāties uh, Libe komitejā. Es saprotu, ka Fossa kungs negrib izteikties, paldies viņam par to, jo ministri ir jau ārpusē koridorā un uh, mēs varam viņus aicināt iekšā, lai varam skatīt nākamo darba kārtības punktu. Okay. Dear colleagues. Godātie kolēģi, es e, lūgtu visus, kuri vēl šajā telpā stāv, lūdzu apsēžaties, lai mēs varētu turpināt šās pēcpusdienas darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir šeit es vēlētos e, sveikt trīs Grieķijas ministrus, uh, Atanasiju, kas ir tieslietu pārredzamības un cilvēktiesība ministrs, iekšlietu ministru Jonis Mihelakis un sabiedriskās kārtības un pilsoņu aizsardzības ministru Dendies kungs eh, nevarēja pierasties mūsu debatēs, un viņu pārstāv ministrijas valsts sekretārs. Sveicu šeit visus eh, ministrus, Un eh, jūs mums iepazīstināsiet ar prezidentūras prioritātēm tieslietu un iekšlietu sfērā. Un es vēlētos jūs lūgt eh, iepazīstināt ar to, kas notiks 3. un 4. martā TI padomē, un iepazīstināt arī ar pavisam nesen pieņemto rezolūciju par uh, par uzraudzības regulu. Tātad, godātie ministra kungs, sveicu jūs šeit un vēlētos pateikties par ļoti lielisko sadarbību jūsu prezidentūras un mūsu komitejas starpā un dod vārdu reiz Atenaso kungam lūdzu. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir ļoti liels gods šodien piedalīties jūsu komitejas sēdē, lai jūs iepazīstinātu ar pirmo trīs mēnešu Grieķijas prezidentūrā sasniegto. Mēs esam strādājuši pie ļoti daudziem un svarīgiem jautājumiem tieslietu un iekšlietu jomā, un Man ir ļoti liels prieks jūs iepazīstināt ar tiem jautājumiem, kur attiecās uz jūsu komitejas mandātu. 3. un 4. mārta Tieslietu un iekšlietu padome paziņoja par panākto vienošanos, kur ir panākta vienošanās, kas ir panākta ar Eiropas parlamentu par direktīvu eiro un citu valūtu viltošanas apkarošanā. Tā bija viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Un mums ir lieliski iespēja pieņemt šo likumdošanas aktu tik līdz Eiropas parlaments būs par to balsojis un tik līdz tas būs apstiprināts ministru padomē. Šī direktīva aizstās 2004 304 direktīvu un šīs direktīvas eh, nosaukums vai nolūks ir pasargāt eiro un citas valūtas no viltošanas. Vēl bez tam mēs esam pieņēmuši Eiropas izmeklēšanas orderi krimināla izmeklējumos eh, dokumentu, kā arī dokumentu par um, konfiskācijām visā Eiropā. 14. martā padome pieņēma direktīvas priekšlikumu, kas uh, attiecās uz Eiropas izmeklējuma, izmeklēšanas orderi krimināla procesā, kā arī ieņēmumu izņemšanu un konfiskāciju pārobežu kriminālu noziegumos. Par nākotnes prioritātēm tieslietu un iekšlietu jomā. Arī par to mēs runājām 2014. gada janvārī notikušajā neformālajā padomē Atēnās Un esam par to runājuši arī divās korepersēdēs. Tieslietu un iekšlietu ministri Marta padomē iepazīstināja Eiropas komisiju par būtiskākajiem panākumiem, balstoties uz komisijas paziņojumu iekšlietu un tiešlietu Romā. Ministri izteica savus viedokļus, un prezidentūra savukārt ir apsolījusi, ka tā sekos līdz šo procesu izpildēji un notikumu gaitai. Un eh, ar secinājumiem mēs jūs iepazīstināsim jūnija padomē par datu aizsardzību iekšlietu ministri atbalstīja prezidentūras vispārējās nostājas un, piemēram, viens eh, līdz četri un arī piektais pants tiks izskatīts tālāk darba grupās, darba grupās, kur strādā tieši pie datu aizsardzības un informācijas apmaiņas. Nedaudz pieskaršos datu aizsardzības direktīvai. Esam informējuši attiecīgo jomu ministrus, kā ir izveidota kopēja komiteja kas izpētīs Eiropas prokuratūras izveidas nepieciešamību un vajadzību. Un eh, ceram, ka attiecīgie likumi tiks pieņemti un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai to tālāk virzītu. Diskusijas eh, notika arī ap trīs būtiskiem jautājumiem. Pirmais bija iespēja izveidot eh, JPO koordinācijas tīklu. Un tomēr būtiskākais jautājums bija saistīts ar to, ka šai prokuratūras dienestam būtu jābūt efektīvam. Otrs ir saistīts ar prokuratūras pienākumiem un tiesībām. Uh, lielākā daļa dalību valstu iekšlietu ministru uzsvēr to, ka jautājumi, kuri nav tik augstas prioritātes, būtu jārisina dalību valstu līmenī. Un visbeidzot, mēs vienojāmies par procedūru garantiju nepieciešamību šajā jautājumā un vēlamies to arī uzsvērt turpmāk. Runājot par direktīvu procedurālajām garantijām nepilngadīgajiem, esam organizējuši trīs darba grupas sēdes un vēlamies, lai padome nāktu klajā ar orientējošu aptvērumu, mm, jurista pieejamību, advokātu pieejamību un mazgadīgo aizsardzību. Mēs esam smagi strādājuši un turpināsim sadarboties arī ar citām institūcijām, īpaši ar Eiropas parlamentu. Grieķijas prezidentūra vēlas izskatīt sekojos jautājumus. Pirmais. Nākotnē paredzētā tieslietu un iekšlietu jautājumu tālāk virzība, piemēram, Stokholmas programma ir būtisks vadlīnijas, mūsu veiktajam, mūsu veiktajam tādā ziņā, ka, ja mēs vēlamies izveidot kopīgu drošības telpu, balstoties uz 68. Eiropas Savienības darbības līguma punktu. Tajā ir atrunāts sekojošais. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāizstrādā strateģiskās vadlīnijas un ceram to izstrādāt jūnijā. Šā gada sākumā Atēnās notikušā sēde, kā arī martā notikušā tieslietu un iekšlietu padome, pierāda, ka mēs esam gatavi ieskicēt kopā, protams, ar dalību valstīm nākotnes prioritātes un idejas. Kopā ar komisiju mēs esam sagatavojuši un publiskojām 11. martā paziņojumu Un Eiropas parlaments arī ir sagatavojis rezolūciju par Stokholmas pro programmu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mums vajadzētu vairāk uzsvērt likumdošanas ne tik daudz kvantitatīvo kā kvalitatīvo aspektu. Un Grieķijas prezidentūra piestrādās pie šo mērķu izpildes īpaši tāpēc, ka jūnija padomes laiks tuvojas. Un tagad pieskaršos um, datu aizsardzības um, pakotnē. Grieķijas prezidentūra šim likumdošanas aktam piešķir ārkārtīgi lielu uh, vērti, vērību, un vairākās sēdēs esam par to runājuši. Pēdējo gadu laikā šis ir bijis tas likumdošanas moments, kurš padomē ir bijis viskarstākais kartupels. 2013. gadā mums bija gandrīz 50 darba grupas sēdes, sēdes, kuras pilnībā tika atvēlētas šo divu likumdošanas aktu izskatīšanai. 12. martā Eiropas parlaments balsoja par, par regulu un direktīvu Padome vismaz līdz šim brīdim nav vēl tik tālu savās diskusijās, un iemesli tam ir sekojoši. Būtiskākais iemesls ir tāds, ka likumdošanas akta būtība, ko ir sagatavojis komisija, vairāk virzās uz regulas pusi, lai aizstātu 95. gadā pieņemto direktīvu. Pilnīgi noteikti komisijai izvēloties regulu, ir bijuši savi apsvērumi, un arī Eiropas parlaments iestājas par regulu, jo tā piedāvāt lielāku harmonizāciju. Un tomēr personas data aizsardzība ir horizontāli atregulēta, jo tas noteikti ietekmē ikvienu dzīves un sabiedrības dzīves jomu. Tas nozīmē, ka 95. gada direktīvas saturs piedāvā milzīgu likumdošanas, va, milzīgas likumdošanas variācijas. Grieķijas prezidentūra piedāvā ļoti lielu elastību. 3. un 4. martā notikušā tieslietu un iekšlietu padome pierādīja, ka dalību valstis atbalsta pēc būtības šīs regulas teritoriālo, apsvēr, teritoriālo aspektu, kā arī starptautisko datu pārvadi. Tas ir atrunāts 35. pantā. Un tas pilnībā sasaucās ar janvārī pieņemto nostāju neformālajā tikšanās reizē Atēnās. Esam būtiski pavirzojušies uz priekšu arī pirmā, un tre, pirmā trešā un ceturtā panta noskaidrošanā par profilēšanu, par personas datu sastāvu un turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem arī tehniskā līmenī padomas darba grupās. Visi šie jautājumi digitālajam iekšējam tirgum ir ārkārtīgi svarīgi. Vēlētos uzreiz uzsvērt, ka es piekrītu parlamenta domai, ka jaunam personas datu aizsardzības ietvaram būtu jāsasaucās ne tikai ar dalību valstīs jau paveikto, bet eh, apjomam vajadzētu tikt palielinātam arī uz Eiropas Savienības līmeni. Pēdējā tik padomas tikšanās reizē Redinga pamudināja visas iesaistītās institūcijas izstrādāt adekvātu priekšlikumu. sadarbojoties Dānijas, īrijas un Lietuvas prezidentūrām, kā arī mūsu prezidentūrai, uzsvars tika likts uz regulu kā likumdošanas akta ideju. Jo, jā, ir dalība valsts, kuras ir izteikuši savas bāžas par pamatu politisko izvēli, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka Padoma vienmēr ir bijusi atvērta diskusijām, un mēs nekad neesam iedomājušies pārtraukt darbu pie šīs direktīvas. Nekad neesam par to runājuši, un baumas, ja tādas tiek izplatīt, izplatītas, nav pamatotas. Vēlētos uzsvērt, ka padome, tāpat kā parlaments, lielā mērā apzinās to, cik svarīgas būs šīs divas direktīvas likumu reformas, un Grieķijas prezidentūra darīs visu, lai mūsu prezidentūras laikā sarunas tiku pabeigtas par šiem likumdošanas aktiem. Un visbeidzot, eh, Eiropas Savienības iedzīvotāju masveida uzraudzība. Protams, eh, Grieķijas prezidentūra uztrauc slepenās uzraudzības problē, programmas, kuras ir īstenojusi Amerikas Savienotās valsts un kas ir uh, ietekmējis Eiropas Savienības iedzīvotāju personas datu aizsardzības pārkāpums. Liba komiteja ir izteikusi savu viedokli. Un Liba komiteja arī ir veikusi izpēti. Padome, dalība valstis un Eiropas komisija ir izveidojusi augsta līmeņa darba grupu, pagaidu darba grupu, kurā piedalās eksperti arī no ASV. Šīs darba grupas galvenais uzdevums bija izvērtēt tieši uzraudzības rezultātā radušos negatīvo ietekmu uz personas Eiropas Savienības iedzīvotāju personas datiem. 2013. gada 27. novembrī šī darba grupa paziņoja savus secinājumus, un balstoties uz tiem komisija ir nākus klajā ar paziņojumu. Paziņojumā iet runāts par to, kādā veidā atjaunot uzticēšanos datu pārvaldes objektiem starp Eiropas Savienību un ASV. Ir pilnīgi skaidrs, ka Morais kungs un viņa ēnu referenti ir paveikuši lielisku darbu, jo parlaments sagatavotais ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Tajā tiek runāts par iemesliem, ko vajadzētu darīt, un varbūt arī, ko nevajadzētu tiek runāts arī par Eiropas Savienības eh, digitālo tiesību aizsardzību, un pamatiesību aizsardzību digitālā laika pos, digitālā periodā. Un eh, varbūt detaļās šeit neiedziļināšos. Jo Morais kungs ziņojums jums visiem ir labi zināms. Vairākās, vairākos rekomendācijas punktos par EFTA nolīgumu un arī citos nolīgumos šajos punktos ir paredzēts, ka Eiropas Savienība rīkosies. Tas pats attiecās arī uz tā saucamās drošās ostas nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, kuru atbalsta komisija. Mēs komisiju atbalstam šajā procesā un ar apvienotajām, ar savienotajām valstīm tiek vestas sarunas un tiešām progress ir redzams. Jūsu ziņojumā pilnīgi pareizi tiek norādīts tas, ka uzraudzība par to nav teikt, par to neesam runājuši demokrātiski un pārskatāmi. Un komisija arī atbalsta mūsu sarunas ar Eiropas parlamentu. Demokrātiskais dialogs notiek, demokrātiskas dialogs notiek arī Atlantijas okeāna otrā pusē. Viņi strādā pie rekomendācijām. Un eh, Obamas kunga izteikumi Vašingtonā ir noveduši pie karstām debatēm. Tomēr šobrīd eh, piekrīt Zakarberga kungam, ka reformām ir jābūt ātrākām. NSA izvērstā iedzīvotāju novērošana, protams, ir bažas raisoša, jo mūsu pamatiesības netiek eh, pasargātas. Vienlaicīgi Amerikas Savienotās valsts ir mūsu ciešākais eh, sabiedrotais, kurš palīdz mums pasargāt eh, <clears throat> Eiropas Savienības teritoriju no teroristu uzbrukumiem. Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem data aizsardzībā būtu jābūt vienādam līmenim. Vienlaicīgi ir svarīgi ievērot proporcionalitāti datus apkopojot. Un tagad par EPPO. Jā, jūs, es atvainojos, ka es runāju tik gari, bet eh, Grieķijas prezidentūras pakļautībā tiek daudz kas izskatīts. Eiropas komisijas priekšlikums par Eiropas prokuratūras izveidi šobrīd tiek diskutēts un diskusijas ir ļoti aktīvas kopš septembra. Diskusijas ir konstruktīvas un tehniskas, jo ir jāanalizē, piemēram, EPPO struktūra, kā arī jāanalizē Eiropas prokuratūrai piešķirtās pilnvaras. Grieķijas prezidentūra ir uzsākus izpētīt iespēju un turpinās diskusijas gan ar Eiropas parlamentu, gan komisiju. Un tagad burtiski pāris vārdu par korupciju. Mēs e, uzteicam Eiropas komisijas ziņojumu par, pasnieg, par panākto cīņā pret korupciju, jo korupcija apkarot ir ārkārtīgi svarīgi. Un visā Eiropas Savienībā būtu jāizvirs ļoti augsti korupcijas apkarošanas standarti. Vēl vairāk Eiropas Savienības uzņemšana Greco grupā. Tā ir grupa, kurā nodarbojas ar starpvalstu korupcijas apkarošanu. Šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas komisija vēlas ātrāk un spēcīgāk iestāties pret korupciju. Nākamais par bērnu aizsardzību, procedūrālajām tiesībām un visbeidzot par tiesiskumu. 13. gada jūnijā Tieslietu un iekšlietu padomu pieņēma secinājumus, ar kuriem griezās pie komisijas, lai tā turpinātu organizēt diskusijas par iespējamu sistemātisku metodi šo jautājumu sakārtošanai un veiksmīgai atrisināšanai. Es īsumā vēlētos pieskarties eh, jūra komitejas būtiskākajiem jautājumiem. Visiem ir skaidrs, ka tiesību sargājošo iestāžu sadarbība civilu likumā risināto lietu ietvaros ir ārkārtīgi svarīga, un iedzīvotāju brīva pārvietošanās, kā arī savstarpēja lēmumu un verdiktu atzīšana ir svarīga. Arī tas, ka tiesas varētu sadarboties, noteikti veicinās iedzīvotāju brīvāku pārvietošanos. 14. gada marta padome mums izdevās informēt un publiskot eh, padomas panākto vienošanos ar padomi par Eiropas eh, kontu iesaldēšanas orderi. Tas ir ļoti svarīgs solis cīņā pret organizēto noziedzību. Un jūra komiteja ir apstiprinājusi galīgo tekstu redakciju regulas izmaiņām par jurisdikciju un lēmumu īstenošanu civilu lietās, tā ir tā saucamā Brisele 1 regula. Vēl vairāk, šā gada marta padomē mēs informējām ministrs par panākto progresu saistībā ar direktīvu par maksātnespējas procedūru. Un visbeidzot, Eiropas komisija ir sagatavojusi metodoloģiju un galvenos rezultātus kritēri izstrādai tieslietu jomā 13. gadā, un padomē šie kritēriji tika vienbalsīgi pieņemti. Un vienbalsīgi tika pieņemts arī padomes, padomes secinājumi par tiesības sargājušie iestāžu sadarbību. Ar ļoti lielu interesi mēs sekojam līdzi kopējiem pārdošanas likumam un turpinam izskatīt šā priekšlikuma pielikumu, kurš savukārt balstās uz 2012. gada pad, jūnija padomes secinājumiem un, protams, ņemot vērā arī Eiropas parlamenta teikto. Un pēdējais. Pēdējais jautājums ir saistīts ar eh, tiesību kritērijiem. Un tā saucamais eh, Eiropas pusgads. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropā būtu labi darbojošās tieslietu sistēma, un 14. gada marta Tieslietu un iekšlietu padomē mēs pieņēmām secinājumus, kurus bija sagatavojusi Grieķijas prezidentūra, uh, kurā parādījās sadarbība starp eh, tiesību sargājošajām iestādēm. Mēs uzskatām, ka dalību valstu tiesu sistēmu izvērtēšanai ir nepieciešama metodoloģija, vienlaicīgi komisija šajā padomē nāca klajā ar saviem secinājumiem. Vēlējos burtiski pāris vārdus pateikt par 36. protokola piemērošanu. Šā protokola desmitā panta piemērošanu. Šajā pantā bija paredzēts piecu gadu pārējais periods. Šis periods beidzās 14. gada beigās, un šā pārējais perioda laikā ESG un Eiropas komisija nevar kontrolēt likumdošanu dalību, dalību valstīs. Desmitajā pantā ir atrunāta arī apvienotās karalistas neiesaistīšanās šajā sadarbībā. Apvienotā karalista ir izvēlējusies neiesaistīties vairākos no šiem likumdošanas aktiem. Un mums būtu jārunā par to, kas notiks šā pārējais perioda beigās. Tas noteikti būs aktuāli diskusijās arī par citiem jautājumiem, piemēram, trešo pilārā tas ietekmē, un vajadzēs izanalizēt arī mūsu turpmākās vajadzības. Piemēram, no 2015. gada Eiropas eh, krimināla tiesas lēmumiem būtu jābūt akceptētiem apvienotajā karalistē, bet redzēsim, kas notiks. Šobrīd vēl ir pārāk spriest par to, kas notiks nākamā gada sākumā. Ir vesela virkne citu ļoti svarīgu jautājumu, un tomēr vēlētos jums pateikties par jūsu uzmanību. Paldies! Thank you, Mr. Atanasiu. Me... Paldies, un tagad uzreiz eh, došu vārdu Mihelakis kungam, iekšliet ministram lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Grieķija uzsāka padomus prezidentūru ļoti svarīgā laikā Eiropai um, dramatiskā ekonomikas krīze, ko pārdzīvo virkne Eiropas eh, Savienības dalību valstu, ir radījusi uh, gan ekonomiski, gan politiski tādu situāciju, kādu līdz šim eh, nepazinām. Un sociālā kohēzija ir milzīgs izaicinājums un ir valstis, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, katru dienu saskaras arī, arī ar neproporcionāli lielu migrācijas spiedienu. Eiropa atrodas pārejas eh, periodā un eh, um, beigsies drīz arī šī parlamenta sasaukums un būs vēlēšanas maijā. Un līdz 2014. gada beigām arī noslēgsies eh, tieslietu un iekšlietu trešā programma, un līdz ar to Grieķijas prezidentūra jau no paša sākuma ir ļoti aktīvi strādājusi pie nākamo gadu stratēģijas izstādes, izstrādes, lai 2014. gada uh, Eiropadomu šīs vadlīnijas varētu pieņemt. Mums ir bijušas arī uh, janvārī neformālās diskusijas Atēnās, un uh, Agilāra kungs, jūs komitejas priekšsēdētājs, tur arī prezentēja savu viedokli, un tā bija ļoti auglīga diskusija. Un diskusijas padomē arī jau ir uh, gājuši uz priekšu, un šobrīd mēs detalizēti analizējam Eiropas komisijas priekšlikumus, kas tika pieņemti šā gada 11. martā. Mēs uzskatām, ka visa šīs procedūras dos būtisku ieguldījumu, izstrādājot jauno strateģisko orientāciju, kuru šā gada jūnijā paredz pieņemt padome. Runājot par notikumu attīstību migrācijas jomā, legālās migrācijas jomā un pēc informācijas, ko jums sniedzu janvārī, es gribētu atgriezties pie sekojošā punkta atzīšana, runājot par vienošanos, kas tika uh, īstenota par uh, sezonas darbu. Tātad tik panākt vienošanās, un tas ir svarīgs jautājums, jo tas ir pirmais un galvenais juridiskais Eiropas Savienības instruments, kas ļauj pārvaldīt šos jautājumus, uh, kas ir skai, uh, saistīti ar trešo valstu valsts piedarīgiem, kuri veic nekvalificētu darbu Eiropas Savienībā. Šeit gribētu pateikties Morais kungam un arī Koferātī kungam un Serkas kungam. Un es personīgi gribētu pateikties uh, jums uh, par uh, šo darbu, gan savā, gan Grieķijas prezidentūras vārdā. Um, paldies par šo paveikto darbu, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Šis teksts ļauj harmonizēt noteikumus attiecībā uz trešo valstu valsts piedrīgo uzņemšanu dalībvalstīs, kur tiek nosūtīti no kāda cita uh, citas dalībvalsts uzņēmuma. Un tas atbilst arī brīvās aprites un brīvās pārvietošanās principiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts um, Eiropas Savienībā, svarīgs princips. Un tas arī aizsargās šos darbiniekus no eksploatācijas. Un tas veido tādu institucionālu ietvaru un veicina šādas uh, darba iespējas trešo valstu pilsoņiem, veicinot mūsu konkurētspēju un ekonomisko attīstību. Tas bija kompromiss, kas ir liela darba rezultāts. Visas puses deva multi, būtisku ieguldījumu, un sasniegtais rezultāts ir līdzsvarots, kas sniedz pienācīgu aizsardzību šiem darbaņēmējiem. ņēmējiem. Bet tagad atgriezīšos pie vienas iebildes, vienas jautājuma zīmes, kuru uzsvēra um, parlamenta deputāti un arī nodarbinātības komiteja. Es no savas puses gribētu uzsvērt, ka kompromiss, kurš ir, ir sasniegts, mums šķiet līdzsvarots un uh, lielā mērā apmierinošs proti visām iesaistītiem pusēm. Parlamenta plenārsēdē, e, ja netiks balsots par šo kompromisu, tad varētu rasties ļoti sarežģīta situācija. Tā ir vienošanās, kas tika panākta ar milzīgiem pūliņiem un e, lielu piekāpšanos no padomas puses. Tas tiešām ir teksts, kas jau ir daudzām dalībvalstīm e, pie pašas pieņemamības robežas, un mēs nevēlamies iet otrajā lasījumā. Uh, Un uh, tāpēc uh, Grieķijas prezidentūra patiešām cer, ka plenārsēdē Eiropas parlaments aprīlē varēs uh, apstiprināt šo panākto kompromisu vienošanos, kuru mums izdevās panākt uh, sadarbībā ar jūsu komiteju. Un jo īpaši gribētu pateikties Jakolīno kungam no jūsu komitejas, kurš patiešām strādāja dienām un naktīm kopā ar prezidentūru, lai panāktu šo kompromisu. Uh, Kas attiecas uz uh, direktīvu par uh, zinātniekiem un studentiem, Krīķijas uh, prezidentūra pēc iespējas cenšas pātrināt diskusijas, kuras sākās īrijas prezidentūras laikā, turpinājās arī Lietuvas prezidentūras laikā. Grieķijas prezidentūra ir paredzējusi virknu, virkni sanāksmju darbu grupai, lai ātri virzītos uz priekšu šajā darbā, lai panākt progresu šajā jautājumā. Un proti, Grieķijas prezidentūra strādā, lai censtos uh, salāgot uh, dalību valstu pozīcijas padomē, uh, jo īpaši šeit ir runa par direktīvas aptvērumu un arī uz uh, attieksmes legalitāti un uz visu, kas attiecas uz brīvu pārvietošanos, uh, kas ir viens no principiālajiem uh, un galvenajiem aspektiem un pievienotajā vērtībām šajā likumdošanas priekšlikumā. Gribētu pateikties jūsu komitejas referentē Vikstrēmas kundzei un uh, pateikties par šo intensīvo darbu, kur viņa veica, lai virzītu uz priekšu šos jautājumus. Un noslēgumā gribētu um, uh, ar jums padalīties kādā notikuma attīstībā, kas uh, ir ļoti būtiska un uh, virza uh, imigrācijas jautājumu attīstību. Pēdējā uh, iekšlietu ministru sanāksmē Eiropas Savienība parakstīja vienošanos ar Tunisiju par uh, brīvu pārvietošanos. Tas ietilpst uh, dialoga un sadarbības uh, kontekstā ar uh, valstīm, no kurām nāk uh, ieceļotāji Eiropā. Un tā ir daļa no sadarbības, operacionālās sadarbības, ko tās īsteno ar Eiropas Savienību. Tas ir arī ļoti svarīgs uh, reģions Eiropas Savienībai. Un uh, prezidentūra vēl vēlas pastiprināt uh, dialoga attīstību ar citām trešajām valstīm, eh, runājot par imigrācijas jautājumiem. Un visbeidzot, eh, pēc komisijas izvērtējuma padome strādā pie padomas secinājuma pieņemšanas, runājot par vispārējiem principiem um, um, migrācijas jomā. Es jums vēl veiksmu vēlēšanās un uh, turpmākajā darbā. Paldies, Mikalakis kungs! Un tagad vārds jums, Džordžēdis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu paust uh, pateicības vārds no Grieķijas prezidentūras puses Eiropas parlamentam par visiem pūliņiem, kas tika īstenoti, lai panāktu daudzgadu uh, Uh, finanšu schēmas pieņemšanu, un es gribēju jums arī norādīt, ka padomēji uh, vajadzētu uh, pieņemt 14. aprīlī četras uh, regulas, un tas notiks lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē. Šobrīd ir ļoti delikāts periods, uh, kā jau jūs zināt, un spiediens, kas uh, pastāv mūsu kaimiņu valstīs, trešajās valstīs, tam ir tāda papildus ietekme uz uh, spiedienu, kas jau ir no ekonomikas krīzes uh, uh, viedokļa Eiropas Savienības dalību valstīs, un tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz reformām, kas varētu stabilizēt ekonomiku un uh, atgriezt to uz izaugsmas ceļa. Un uh, to atbalsta dalība valstis, jo īpaši tās, kurām ir ārējās e, robežas. E, un e, tas, jo īpaši skar arī valstis, kuras saskaras ar dziļu krīzi un augstu bezdarbu. Uh, Grieķijas prezidentūra vēlas uh, veicināt kopējas patvēruma sistēmas izveidi, lai stiprinātu solidaritāti starp uh, dalībvalstīm, jo patvēruma sistēmas daudzās dalībvalstīs saskars ar īpašu spiedienu, uh, kas izriet no tā, ka dalībvalstīm ir ļoti būtiski pienākumi šajā jomā. Un mēs tagad sākam uh, piemērot eh, dažādas likumdošanas priekšlikumus patvērumu sistēmas jomā, jo īpaši, kas attiecas uz eh, eh, patvērumu procedūras direktīvu, Dublinas regulu un Eirodak regulu. Šeit gribētu uzsvērt, ka tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ir um, veicināt attīstību, un mēs vēlamies um, panākt panākt uh, to, lai pēc iespējas labāk tiktu izmantot visi mūsu rīcībā esošie instrumenti un resursi. Mēs vēlamies arī uh, virzīt uz priekšu uh, viedo robežu likumdošanas paketi. Jūs zināt, ka šeit ir runa par trījiem regulas priekšlikumiem. Darba grupa ir ļoti aktīvi strādājusi izskatot šos priekšlikumus. Pirmais lasījums ir noslēdzies un uh, ir jau uzņemti arī neformālie kontakti ar Eiropas parlamentu. Runājot par eh, plašu apjomu informātikas sistēmu izveidi, tas ir jautājums, kas eh, ir saistīts ar eh, lielām investīcijām, par to tagad tiek diskutēts, bet ir skaidrs, ka ļoti detalizēti ir jāizskata virkne politisku, tehnisku, juridisku un finansiālu jautājumu, lai uh, veicinātu uh, nākotnes sarunas. Komisijas priekšlikums, lai izskatītu iespēju ieviest pie vien piedāvāto risinājumu, tur būs pētījums, kur tiks izskatīt dažādi piedāvātie risinājumi, būs arī pilotu programma, lai kontrolētu un izvērtētu šo pētījumu rezultātu īstenošanu. Eiropas komisija jau strādā šajā virzienā, iesaistās arī dalību valstis, un viņu pieredze būs ļoti nozīmīgi noteikti šajā procesā. Un tas būs līdz 2016. gadam. Vēl viens prioritārs jautājums padomei un arī parlamentam ir uh, priekšlikumu izstrāde regulai, lai noteiktu noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai eh, operacionālās sadarbības ietveros, kuru koordinē Frontex. Un šeit gribētu paust savu apmierinātību par vienošanos, kuru izdevās panākt starp padomi un Eiropas parlamentu februāra vidū tas tiešām ir būtisks sasniegums. Eh, tas ir arī politiski un juridiski ļoti nozīmīgs jautājums. Šis teksts, ko eh, paredzēts oficiāli pieņemt vēl pirms eh, Eiropas parlamenta vēlēšanām, uh, Tas noteikti o, veicinās o, robežu efektīvu pārlie, pārvaldību, runājot par Eiropas Savienības ārējām jūras robežām, un tas veicinās arī dalībvalstu solidaritāti attiecībā pret tām valstīm, kuras geogrāfiski apsvērumu dēļ ir visvairāk iesaistīt šajās jūras operācijās. Runājot par nelegālo imigrāciju, gribētu jūs informēt eh, par uh, to, ka mums bija padomas sanāksme, kas notika 3. un 4. martā, kurā komisija prezentēja um, informāciju par uh, pasākumiem, kas uh, tika īstenoti darba grupas uh, rīcības ietveros attiecībā uz vidusjūru. Dažādas organizācijas un struktūras tātad lūdza uh, turpināt šo, šīs rīcības turpināt. 5. un 6. jūnijā padomēji tiks sniegta jauna informācija no komisijas, kas attiec uz vīzām. Pateicoties lieliskai sadarbībai starp pārdomi un parlamentu, mēs panācām vienošanos pirmajā lasījumā par 539. regulas grozījumiem, un rezultāts būs uh, vīzu atcelšana 16 uh, valstīm Karību un um, Klusā okeāna reģionā, tā skaitā Peru, Kolumbiju un tā tālāk. Un uh, pēc tam, kā parlamenta un padoms priekšsēdētāji to parakstīs, tas tiks publicēts oficiālajā vēstnesī, kas attiec uz Moldāvijas jautājumu. Uh, Gribu pateikt, ka uh, padome apstiprināja 14. martā regulas priekšlikumu, un uh, to ir paredzēts parafēt 3. aprīlī, un tā stāsies spēkā uh, 20 dienas vēlāk. Un arī šeit ir bijusi lieliska sadarbības starp parlamentu un padomi, un uh, darbs novērtēja tiešām ļoti veiksmīgi, un rezultāts ir ļoti būtisks, ņemot vērā to, ka um, jau aprīļa beigās varēs Moldovas pilsoņi um, bez vīzes ieceļot Schengen zonā. Ir arī īstenots dialogs ar trešajām valstīm um, par vīzu atvieglojumiem, un šeit uh, ir jāizskat dažādas iespējas, kādas pastāv, lai veicinātu dialogu ar Ukrainu Un šeit eh, būtu arī skaidri jāpasaka, ka sankcijas, par kurām eh, ir nolēmts attiecībā uz Krieviju, un šeit es īpaši domāju eh, par šiem ceļojuma aizliegumiem konkrētiem cilvēkiem, tas attiecas uz konkrētām personām, konkrētiem ierēģiem, tas nekādā ziņā neskar Krievijas tautu kopumā, tas ir jāuzsver. Kas attiecas uz vīzām, Es domāju, ka ir būtiski uzsvērt jaunos priekšlikumus, kurus uh, izteica Eiropas komisija attiecībā uz jauna tipa uh, vīzām, kas attiecas uz uh, vīzu kodeksa izmaiņām arī. Un šis priekšlikums ir prioritārs Grieķijas prezidentūrai Un uh, mēs uh, aprīļa uh, laikā jau sāksim skatīt šo priekšlikumu, kas attiecas uz lēmumu priekšlikumu attiecībā uz ārēju robežu kontrolas atvieglotu režīmu attiecībā uz Bulgāriju, Horvātiju un citām valstīm attiecībā uz ieceļošanu Schengen zonā. Tātad šeit ir būtiski dokumenti. Uh, Te runa par uzturēšanos un šķērsošanu, šo valstu šķērsošanu, jeb tranzītu. Un tad, kad tas tiks pieņemts, tad jūnijā tas parādīsies oficiālajā vēstnesī. Gribēju norādīt arī to, ka pakāpeniska VIS, ja viss sistēmas paplašināšana notiek tiešām pakāpeniski, un mēs ceram, ka varēsim pieņemt eh, lēmumu attiecībā uz eh, kalendāru, kas attiec uz šīs sistēmas attiecināšanu uz citiem reģioniem. Es gribētu norādīt, ka šīs eh, zonas attieksies arī uz trešajām valstīm. Tas ir valsts, kas mums ir ļoti interesantas - Ķīna, Krievija, Indija, Un citas valstis, eh, tās ir arī valstis, kurās pastāv migrācijas risks, eh, runājot par nelegālo imigrāciju. Runājot par uh, policijas sadarbību krimināla lietās, šeit ir divi saistīti priekšlikumi. Tā ir uh, regula par uh, uh, Eiropas līmeņa uh, likumdošanas piemērošanu, šeit ir runa par Eiropolu, un ir arī teksts par eh, policijas cep, akadēmijas cepola atrašanās vietu. Jūs zināt, ka Eiropola stiprināšana ir Grieķijas prezidentūras prioritāte. Uh, Tas ir jautājums, kurš uh, attīstās jau kopš 2016. gada jūnija, un uh, Grieķijas prezidentūras laikā varam teikt, ka darbs virzās uz priekšu ļoti labi. Rezultāti būs taustāmi, jo īpaši pēc pēdējās uh, darba grupas sanāksmes 25. aprīlī, tad korepērs tiks informēts par tuvināšanās pakāpi. Uh, par to, kā ir notikusi šī tuvināšanās, un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai eh, šie jautājumi virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk mūsu prezidentūras laikā. Gribētu pastāstīt arī par Policijas akadēmiju Cepolu. 3. martā eh, Tieslietu un iekšlietu padome diskutēja par Policijas akadēmijas nākotni, un liels valstu vairākums vienojās par to, ka ir jāreformē CEPOL juridiskais pamats, uh, lai um, ņemtu vērā izmaiņas, ko nosaka Līsabons līgums. Tātad um, komisijai būs jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu pēc iespējas drīzāk, uh, kā to ir prasījusi padomu un parlaments. Kas attiecas uz atrašanās vietas mainīšanu CEPOL, es gribētu paust mūsu uh, apmierinātību ar panākto vienošanos. Uh, un mums ir prieks, ka šo priekšlikumu pieņēma Libe komiteja, un mēs ceram, ka parlaments plenārsēdē arī pieņems šo priekšlikumu regulu 16. aprīlē. Es jums nerunāšu par, ne, nestāstīšu par nākotnes perspektīvām tieslietās un ārlietās, jo kolēģi par to jau izteicās, bet es gribēju um, bilst pāris vārdus par Eiropas Savienības rīcības plānu attiecībā uz uh, migrācijas spiediena um, pārvaldīšanu Tieslietu un ieliekšu pado, iekšlietu padome um, 2012. gada aprīļa beigās, uh, tas bija Dānijas prezidentūras laikā, pieņēma secinājums, un uh, tur šis dokuments tika uzskatīts par tādu, kas uh, jāiesno katrā prezidentūrā. Un tāpēc mēs cenšamies tagad strādāt uh, pie šī dokumenta atjaunošanas, tātad, kas ir jāatjauno katrā prezidentūrā, uh, un mēs uh, koordinējam savu darbu ar dažādām uh, darbības grupām, kas attiec uz vidusjūru. Kas attiecas uz uh, vidusjūras darba grupu, Grieķijas prezidentūrai šis jautājums ir ļoti būtisks. Protams, ir jāsako šīs darba grupas darbam, un tāpēc arī mēs izlēmām šo jautājumu iekļaut 3. marta padomu starp kārtībā. Komisija eh, prezentēja informāciju par to, kā tiek īstenotas šīs 37 operatīvās darbības, kas tika definētas padomas paziņojumā. Eiropas Savienība, tās dienesti, dalībvalstis, dažādas starptautiskās organizācijas, eh, visi tiek aicināti turpināt uh, aktīvi iesaistīties uh, šo uh, darbību īstenošanā. Turklāt Grieķijas prezidentūra paturēs šo jautājumu kā prioritāru arī uh, nākamajā tieslietnieku šeit pazod, padomē, ņemot vērā, kāda ir situācija vidusjūrā, nelegālās imigrācijas jomā, uh, Un uh, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku riskē ar dzīvību, uh, jo īpaši ziemā cenšoties šķērsot vidusjūru. Komisija prezentēja padomēji visaptverošu informāciju par dažādo pasākumu īstenošanu, kas tika minēti padomas paziņojumā, un tas uh, arī tā notiks 5. un 6. jūnijā padomas laikā. Paldies, dāmas un kungi! Uh, jums par eh, darbu un visiem tiem, kas kandidē nākamajās vēlēšanās, novēlu veiksmi. Paldies, ka uzklausījāt mani. Esmu jūsu rīcībā arī atbildot uz jautājumiem. Good wishes. We thank you all. Paldies eh, abiem ministriem, Atanasis Mikelakis un eh, pirmam sekretāram Georgi Altis kungam. Mēs esam šā sasaukuma pēdējos mēnešos, un mums tiešām ir nepieciešama jūsu laba vēlējumi. Un tagad redzu Fosa kungs vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, arī ministriem sirsnieks paldies par uh, izklāstiem par uh, vairākiem punktiem. Uh, Diemžēl šeit jau viss tagad ir atkarīgs no vēlēšanām. Man ir pāris komentāri. Jautājumi par datu aizsardzības jautājumu kompleksu un viss, kas aizīts ar NSA. Kā tautas partija. Un, protams, es paudīšu šeit tautas partijas viedokli, kaut arī mēs šeit parlamentā jautājumu saskatām nedaudz savādāk. Es domāju, tas, kas ir visvarīgākais Morais ziņojumā par NSA, ir tas, ka mums priekšplānā jāizvērš tehnoloģiskā neatkarība. Es pašlaik nesaskatu, ka mums būtu transatlantiska korporācija iespējama, un šādu signālu nesam saņēmuši. Un es domāju, tik jau, kamēr uh, nevaram balstīties uz kopējiem standartiem kopā ar amerikāņu partneriem, būs nepieciešams mums iet pašiem savu Eiropas ceļu. Tādēļ mēs mūsu privāto sfēru īpaši aizsargāt, un es nesaskatu, ka mums būtu kaut kāda iespēja nodrošināt mūsu pilsoņiem privāto sfēru savādāk. Un es domāju, ka mums vajadzētu pastiprināt par tiem jautājumiem, kas ir izvirzīti Morājas ziņojumā, pie šiem jautājumiem strādāt. Tas nozīmē dažos punktos, ka es piekrītu tam, ka šim drošās ostas mehānismam tas atstās ietekmi arī uz uzņēmumiem Eiropā. Es nezinu, ja mēs atbalstīsim komisiju tās ieteikumos. Es neskatu nekādā veidā, kā privātās sfēras jautājums kaut kādā veidā varēs tikt atrasināts. Manuprāt, mums ir jābūt pašiem saviem standartiem, pašiem savai kontrolē. Citādi, manuprāt, tas turpināsies tāpat kā līdz šim. Kur man ir savādāks viedoklis, tas ir jautājums par uh, tip TFTP. Un eh, kaut arī parlaments eh, ir teicis, ka mums vajag to no tā atteikties, manuprāt, tas nav nekādā veidā saistīts ar eh, masveida izlūkošanu. Amerikāņi prasa konkrētu datumu, mēs nesam spējuši šādu datumu piedāvāt. Mēs tam nav nekāda tieši sasaiste ar masveida izspiekošanu tas ir tas, ka tāds līguma modelis, kam jānodrošina līdzsvars starp datu drošību un apmaiņu. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizais ceļš, jo tas ir tieši tas ceļš, kur, pa kur mēs, mums vajadzētu iet kopā ar amerikāņu partneriem, un nevis otrādi. Vēl viens punkts attiecībā par direktīvu. Man ir tāda sajūta, ka ziņojums, kas mums šeit bija izstrādāts Eiropas parlamentā, pārāk, ir pārāk tālajoši, lai to varētu praktiski izmantot uh, eh, tiešlietu iestādes policijā. Ja paraugāmies, kā notiek praktiskais darbs policijā un tiešlietu iestādēs, kā vai nu viņiem vajadzētu pieņemt vēl papildus eh, personāla darbā, kas strādā pie datorsardzības jautājumiem, vai arī tad policija būtu jākļūst tikai par datorsardzības iestādi, un abi šie varianti nav vēlami. Tādēļ eh, no tās partijas viedokļa raugoties, esam drusku atturīgi šajā jautājumā, jo mēs bijām pret šo direktīvu un arī, arī pret TFTP nolīgumu atcelšanu. Tas vēl papildus paskaidrojums. Būtu pateicīgs, ja jūs šajos jautājumos strādātā ļoti piesardzīgi un eh, raudzītos, vai tas praksē ir izmantojams. Uh, un arī par NSA ziņojumu vajadzētu paraudzīties, vai mēs nākotnē vispār varēsim garantēt privāto sfēru, ja mēs ļausim visam turpināt notikt tāpat kā līdz šim, un ja neiznosim ieteiktos pasākumus. Lies paldies! You also asked for the floor. Now goes to you. Bronks kungs lūdzu. Tieslietu ministrs jau pieminēja Eiropas instrumentu, un eh, es nebiju par tādu dzirdējis. Tā tad, protams, eh, ierodoties uz šādām sēdēm, mēs vienmēr kaut ko mācamies. Jūs pieminējāt, ka varas iestādes arī šeit tad pārkāp likumu, un varbūt, ka dalību valstīm vajadzētu pašām izvairīties no savu politisko oponentu politi ieslodzīšanas Tiesiskums komisijā, vai jums ir kāda konkrēta valsts padomā vai iespējams eh, kāda partija, kuri šobrīd ir nonākusi juridiskās krustugunīs? Mēs vienmēr pārmetam, ka varas iestādēm ir jāievēro likums. Es eh, lielā mērā priecājos par to, ka demokrātijas šūpuļu prezidentūra ir vienās domās ar mani. Priekšsēdētais, paldies! Vai ir vēl kāds no deputātiem, kurš vēlētos izteikties, ja ne? Tad eh, došu vārdu ministriem. Un eh, pirmajam Atanasiju kungam vārds lūdzu. Ευχαριστώ πολύ. Paldies, prieksēdētāja kungs! Protams, ik viens jums piekritīs, ka dati ir jāaizsargā, un to jau parāda arī šeit sagatavotie dokumenti. Vēlētos pieminēt, ka visi pārkāpumi un nopietnie pārkāpumi tiks izvērtēti. Tagad padomē, padomē mēs vēl neesam diskutējuši par šiem jautājumiem un eh, gaidām jaunā sasākuma darbības sākšanos un to, ko teiks parlamenta jaunais sasaukums. Protams, eh, darbs pie personas datu aizsardzības notiek. Un, eh, protams, ņemsim vērā arī Murais ziņojumu un jūsu parlamentāriešu teikto. Tomēr esmu pārliecināts, ka Bāžas par Eiropas eh, iedzīvotāju personas datu aizsardzību šobrīd jau sāk bālēt. Nākamais, protams, ka mums ir jāiestājas par tiesiskumu. Es varbūt netaisos šeit atbildēt uz jautājumu par to, vai man ir zinām kāda dalība valsts vai kāda valsts vispār šajā aspektā, tomēr tiesiskums dalība valsts izpildījumā un eh, vāra, vāru nošķiršana ir tiešām tāds fenomens, kas aizsākās manā valstī. Mēs varam uzskatīt Grieķiju par demokrātijas šūpuli. Un tomēr, ja ir kāda valsts, kurā vara ir deformējusies, Es varbūt netaisos šeit eh, saukt nevienu piemēru un nevienu valstu vārdā, bet, eh, protams, izpildu vara nevar iejaukties tiesu varas darbā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka plašas reformas eh, tiesu sistēmā nav iespējams bez ļoti plašām uh, sabiedrības apklaušanāšanas izveikšanām un bez konstitūcijas mājas. Komisija ir izveidojusi darba grupu, un mūsu galvenais princips ir tāds, ka tiesiskums ir jāstiprina pilnīgi visās dalību valstīs un, protams, arī mums prezidentūrā. Tagad Mikelakis kungs. We thank you then. Aha. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Esam uzklausījuši trīs ministrus. Mūsu pēdējā sasaukuma mēneša lai laikā paldies Grieķijas prezidentūrai par paveikto. Un 5.20 mēs atsāksim mūsu šās pēcpusdienas darbu ar pēdējo darba kārtības punktu. Tās ir kopīgās debats par Liba komitejas delegācijas vizīti Somijā. Bet neesmu redzējuši šajās dienās eh, deputātus, kuriem vajadzēja iepazīstināt ar delegācijas ziņojumu, bet 5 minūšu prauza vienalga. So shall we go? Yes. Please. Let's see. What do we have here? Godātie kolēģi, Lība komitejas delegācijas vizīte Somijā saistībā ar viedrobežām. EU līdz ziņojums par visu tehnisko darbību, tostarp tās drošību un visu regulas 50. panta trešo punktu par periodu no 11. gada 11. oktobra līdz 13. gada 31. augustam. Tās ir kopīgas debates. Tātad eh, Liba komitejas delegācija Somijā un eh, Garkov kungs mūs iepazīstinās ar šo ziņojumu, bet vispirms uz, uzklausīsim Somers kundzi. Un pēc tam Garko kungs eh, sveicināts šeit, EU Līza izpildu direktors Garko kungs. Bet vispirms Somers kundze lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ein kurzer Bericht. Jā, liels paldies. Ir ziņojums äh, par mūsu delegācijas ziņojumu uz Somiju. Pirms Ziemassvētkiem tur bijām aizbraukuši, kad visi citi jau bija devušies atvaļinājumā, īsti pirms Ziemassvētkiem. Uh, Šis uh, ceļojums bija uh, sakarā ar likumdošanas paketi par uh, viedo robežu likumdošanu. Un, protams, ir ļoti svarīgi tieši uz vietas apskatīties, kas notiek pie robežām. Un jau oktobrī mans līdzreferents un es, mēs bijām Čiphole, un tieši tā pašiem iemeslu dēļ mēs braucam decembrī arī uz Somiju. Jā, un eh, arī kolēģi šeit atbalstīja to, ka šis eh, ceļojums eh, notiek. Protams, ka uz sauzemes robežas situācija vismaz savādāk nekā situācija lidostās. Pirms tam jau mēs vienojamies par to, ka turpmākas diskusijas un informācijas apmaiņa par abu jauno sistēmu, abu sistēmu realizāciju ir ļoti nepieciešams, un komisija, gribētu vēlreiz to atgādināt, ir pasūtījusi pētījumu kur rezultāti būs eh, šī gada septembrī, tā ir plānots. Debates šajā komitejā notika janvārī. Tas viss par delegācijas ceļojumu, braucienu. Un uh, centrā bija šis uh, sauszemes robeža ar Krieviju un uh, Somijas uh, nacionālās ES. Sauszemes robeža tas ir liels izaicinājums, sarežģīts. Mums bija svarīgi paraudzīties, kāda ir uh, situāciju Somijā, gūt ieskatu, kā, ja nepieciešams, vai kā, atst, kāda ietekma asē likumdošana uz uh, konkrēto situāciju pie robežām, un kāda ir pieredze, un uh, kas ir jāuzlabo, un kā Somijas iestādes saskata perspektīvas pār Eiropas kopēju sistēmu. Situācija Somijā ir tāda, ka robeža tiek šķērsota ar vien vairāk pie Somijas, Krievijas robežām no 2005. līdz 2012. gadam no 6 līdz apmēram 12 miljoniem bija robeža šķēršošanas. Un tas vien jau parāda, cik svarīgi ir ir panākt Eiropas risinājumu, jo Somija nav vienīgā mūsu dalībvalsts, kurā ir šī ārējā robeža. Un, eh, ja mēs eh, neizvedot šādu Eiropas kopīgu sistēmu, tad būtu ļoti neveiksmīga situācija. Es domāju, tas bija kļuva ļoti skaidrs mūsu delegācijas braucienā. Gribētu uzsvērt, uh, ka mēs saņemam ļoti labu ieskatu. Šis ceļojums bija ļoti labi sagatavots, nekad neesmu vēl bijusi tik labi sagatavotā delegācija vizītē no abām pusēm. No vienas puses eh, gribētu vēl pateikt arī sekretāriem paldies Huberkungam un arī Somijas pusē, kas patiešām visu bija vienkārši fantastiski sagatavojusi un viss bija minūte pa minūtē norganizēts. Mums vienmēr bija partneri, ko runāt, mēs varējām uzdot jebkuru jautājumu, visu redzēt, ko vēlējāmies. Tā bija patiešām delegācijas vizīte, kas, kurā bija vērts braukt. Mūsu iespējas ir tāds, ka turmākā vīzas eh, liberalizācijas eh, sakarā būtu, gan šis ES, gan ETP būtu eh, noteikti atmaksātos, tad būtu vienkāršāk veidot uh, sistēmu robežu čērsošanai, jo būtu vieglāk pieejama informācija, bet, protams, bija arī kritika, kas izteica, kas eh, par šiem priekšlikumiem par eh, datu uzglabāšanas laikiem, ņemot vērā par eh, pirkstu nospiedumu noņemšanu, varbūt šis saglabāšanas laiks ir par īsu, jo kriminālvajāšanas iestāžu piekļuve no paša sākuma tai vajadzēja būt nodrošināja, tāds ir mans viedoklis, un arī Somijas puse tā domā, bet ne visi politiskās grupas to uzskata. Noteikti, ka vēl būs diskusijas par šiem jautājumiem, bet kopumā es domāju, ka visi, kas piedalās un delegācijas vizitē bija visas politiskās grupas, guva ļoti vērtīgu ieskatu un varēs sniegt arī labu pārskatu par rezultātiem un labi varēs ņemt idejas turmākajam darbam šajā parlamentā nākamajā sasaukumā rudenī. Paldies, Somers kundzei. Nav. Any... Vai ir kāda deputāta, kur vēlētos izteikties, Torvalds kungs? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un paldies arī Somers kundzei. Sommer. Paldies, Somers kundze, par, jau, par ļoti labvēlīgiem vārdiem, izteikumiem. Needs. Un es vēlētos pateikties arī sekretariātu pārstāvjiem, pārstāvēm, jo viņas ļoti daudz strādāja, lai sagatavotu gan šo vidi, vizīti, gan arī pēc atskaitas ziņojumu. Runājot par Somijas-Krievijas robežu, ir jāatcerās, ka tā ir ļoti specifiska kultūras robeža. Raugoties uz Transparency International sarakstu par valstīm, kurās ir vismazākā korupcija, tad Somija parasti ir 1, 2, 3. Krievija ir 127. vietā. Tā tad ir divas pilnīgi dažādas kultūras, līdz ar to darbība ar dažādiem papīriem, pasēm un līdzīgi uz šīs robežas saskarās ar ļoti specifiskām problēmām. svarīgi, apkopojot informāciju, ir atcerēties arī to, ka dalību valstī ir domas par to, ko vajadzētu um, īstenot kā viedrobežas. Vēl jau vairāk ņemot vērā robežu cilvēku, kur iet pa, kuri dodas no vienas valsts uz otru, process un procedūra ir jāpadara gludāka. Par ārējiem robežu kontrolas punktiem šie skaitļi, cik daudz cilvēku caur tiem iziet, ir mainīgi. Un tomēr patreizējie skaitļi skaidri parāda, ka Eiropas Savienības ārējās robežas netiek galā ar spiedienu no ārpuses. Un tas šāds spiediens un ko kā to risināt nav paredzēts arī Schengens eh, nolīgumā. Šis līgums ir novecojis. Un eh, noteikti mums ir jādomā arī par to, ko nozīmē produktīvs darbs. Jo, piemēram, ka uz ikvienas ārējās Eiropas Savienības robežas viņu darbs nav īpaši produktīvs, un tā viņi ir strādājuši pēdējos 30 gadus. Viņu aprīkojums ir novecojis. Vēlētos arī uzsvērt, ka tas ir ne tikai Somijas jautājums, tas ir vairāk Eiropas Savienības jautājums, jo tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža, ne tikai vienas dalību valsts austrumu robeža. Eiropas Savienības varas iestādēm ir jānodrošina, lai gan Eiropas Savienības iedzīvotāji, gan arī tajā ceļojošie būtu pasargāti. Un ar dalību valstu pūliņiem vien šeit nepietiek. Mūsu centieni uzlabot brīvās pārvietošanās ir panākuši ārkārtīgi daudz un turpina vēl pilnveidoties. Bet šī direktīva radīs jaunas izaicinājumus Domāju, ka mums radies labs ieskats tajā, kā viedrobežām vajadzētu darboties nākotnē. Un Somers kundze, jo šajā ziņojumā pieminēja to, ka mums ir jārīkojas daudz radikālāk nekā līdz šim. Un tagad Garkova kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jauka pēcpusdiena un paldies ka esat mani uzaicinājuši mani atskaitīties par, EU, par visu tehnisko drošību, tostarp tās drošību. To atrunā 50. VIF regulas punkts, un februārī šo ziņojumu pieņēma EU Lisa aģentūras valde, un tas tika prezentēts parlamentam martā. Jāsaka, šo ziņojumu sagatavo ne tikai aģentūra pati, šā ziņojuma sagatavošanā piedalās arī dalību valstu attiecīgie eksperti, jo tieši dalību valstis ir tās, kuras gan apkopo datus, gan arī zina to patieso saturu. Varbūt būtiskākie atra, varbūt būtiskākais, kas uzkrīt šajā ziņojumā, Pēc divu gadu darbības viss tehniskais, viss pilnībā ir atbildes tā radīšanas nolūkam. Gan migrācijas plūsmas sakārtošanā, gan arī pārobežu sakārtošanā pār par 4,3 miljoniem vīzu tika pieprasīts un pār par 3,6 miljonu vīzu arī tika akceptēts. Un tas ir radies ļoti labas sadarbības rezultātā starp dalību valstīm un komisiju, jo līdz 2012. gada 1. decembrim tieši komisija bija atbildīga par šīs sistēmas īstenošanu, bet kopš 12. gada decembra drošības tīkls bija viens no būtiskākajiem faktoriem, lai īstenotu sistēmas mērķus. Vispārējos terminos runājot, sistēmas funkcionēšana ir bijusi pietiekami augstā līmenī, un EU līsa izveidošanas regulā jau tas tika paredzēts. Tātad šo divu darbības gadu laikā nav bijuši būtiski tehniski pārkāpumi vai katastrofas, un tās nav novērots nedz vispārīgā sistēmā, nedz arī dalību valstīs. Vēlētos uzsvērt, ka EU līza pilnībā akceptē datu aizsardzības prasības, un aģentūra ciešā sadarbībā ar Eiropas datu uzraudzības, uz, uzraudzības centru īsteno arī citus pasākumus, kuri līdz aizsargāt datus. Vēlētos uzsvērt arī to, ka pirmo divu gadu darbības laikā VIS ir īstenota septiņos reģionos, paredzēs to īstenot 23. Sistēmas izmantošana tās sākotnējos etapos bija apmēram 200 ievadījumu, un šie ievadījumi pieauga, bet to jau mēs redzēsim nākamajā ziņojumā, kurš tiks sagatavots pēc diviem gadiem. Kā jau es pieminēju, tehnisku katastrofu un nepilnību nebija. Protams, bija zināmas problēmas, bet tās nebija lielas. Galvenokārt problēmas bija saistītas ar uh, lielo pieprasījumu daudzumu, ar ko saskārās sistēma. Un tomēr lielākā daļa šo problēmu jau ir pilnībā atrisinātas. Piemēram, nākamajā nedēļā aģentūra nāks klajā ar sistēmas nākamo versiju, kurā būs divreiz lielāka atbilstība visu vīzu pieprasītāju ziņā, un tā būs septiņreiz efektīvāka un ātrāka iesnieguma izskatīšanā. Tas nozīmē un skaidri pierāda arī to, ka šobrīd eh, sistēma jau ir spējīga un arī būs eh, spējīga izpildīt tai uzliktos mērķus. Un 15. gada jūlijā Tātad eh, atlikušajos 16 reģionos sistēma arī tiks ieviesta pilnībā. Vēlētos uzsvērt arī to, ka aģentūra strādā ierobežota budžeta apstākļos, un tas tiešām var ietekmēt aģentūras veiktspēju. Veiktspēju veicināt sistēmas darbību un arī, lai atbildētu uz dalību valstu prasībām. Tas varbūt ir tehniski sistēma neietekmē, un tomēr tas var izraisīt zināmas grūtības sistēmas operēšanā un noslēgumā. Ziņojums un tajā apkopotā informācija skaidri pierāda, ka viss sistēma ļoti veiksmīgi darbojās un pilnībā atbilst tā izvirzītajām mērķiem, proti uh, veicināt eh, vīzu migrācijas atvieglošanu un citus. Sistēma dalību valstīm ir ļoti labs mehānisms, kā cīnīties pret nelegālo migrāciju un cīnīties pret eh, tādiem Eiropas, iekšē, Eiropas Savienības iekšējās drošības draudiem, ar kuriem esam saskārušies iepriekš. Paldies Garko kungam, Ladfordas kundze. Es sapratu, ka jūs esat eh, pieteikusies izteikties par Garko kungu ziņojumu. Jā, paldies. Es eh, biju refer, referenti par visu eh, informācijas sistēmu un man ļoti interesēja jūsu rezultāti. Jo mēs to varam uzskatīt par mūsu kopīgo bērnu, ja varētu izmantot šādu metaforu. Bet um, varbūt eh, sākšu no beigām. Un pēdējais mans pierakstītais punkts, bet pirmais, par ko runāšu. Jūs savos ievadvārdos apgalvojāt, ka ir dalību valsts, kuras pārmēra lieto 20. panta identifikācijas funkcijas paredzējumu, jo saskaņā ar 18. pantu identifikācija meklējot, ident, meklējot vīzas pieteikumu, ir nepieciešama tikai tad, ja vīza tiek atteikta. Piemēram, ja ir šaubas par vīzas pieteicēja identitāti vai atbilst vai neatbilst um, pirkstu nospiedumi. Ar šo momentu ir zināmas bažas, jo mēs nevēlējāmies, lai šie identifikācijas meklējumi un salīdzinājumi notiktu, jo tas jau paredz būtiskus privātumu pārkāpumus sliktākajā gadījumā. Tā tad eh, komisija ir šeit, bet varbūt jūs varētu pirmais atbildēt, ko jūs darīsiet šajā sakarībā. Nākamais, visticamākais, ka tas ir saistīts arī ar veiktspēju, jo 44. zemesvietas piezīmē jūs runiet, ka datubāzes izsekošana ir resursu prasoša. Tātad, ja jūs runājat par to, ka jums nepietiek veiktspēja, tad, ja dalību valstis izmanto šo sistēmu tā, kā tas ir paredzēts, tātad pirmās instances eh, pārbauda, tad eh, nedomāju, ka tas ietekmēs jūsu veiktspēju. Un tagad esam nonākuši pie jautājumiem par eh, atbilstību un par sistēmas robustumu. Septītajā jūsu ziņojuma lapā patiesībā man nav skaidrs, kā šī sistēma darbojās, jo virsrakstā jūs runājat, ka e, aģentūra nodrošina operacionālo darbību nepārtraukti, bet septītajā sava ziņojuma lapā jūs sakiet, ka sistēmai vajadzētu būt pieejamai gala lietotājiem 99,9% no visu laiku. Tātad, kur tad paliks šis 0,01%? Tātad, vai viņa būs pieejama, ir pieejama šī sistēma? Un visbeidzot, jūs pieminiet vairākus tehniskus jautājumus un varbūt varētu tos mazliet sīkāk paskaidrot. Ko tad nozīmē tehniski jautājumi? Tātad jūs runājat par tā kā iemesliem, bet kur tad bija šie tehn tehniskās problēmas? Man netika skaidrs, ka e, dažādi veiktspēju sadalīts starp dalī, dalību valstīm, jo, piemēram, ir dalību valsts, kurās e, iesniegumi ir vairāk. Vai tas ir pārāk strikti? Un vai jums uh, būs nepieciešams kvota palielinājums varbūt dažām dalību valstīm. Astotajā lapā jūs runājiet, ka tālāka darbība varētu uzlabot sistēmas veikš, veiktspēju. Tātad, ja jau sistēma darbojās 24 stundas dienaktī, tad kāda tad varētu būt vēl papildus sistēmas darbības uzlabošana? Un visbeidzot, astotajā lapas pusē jūs runājat par dalību valstu sistēmas īpatnībām. Jūs runājat par to, ka dalību valstis ir e, pieņēmušas informācijas tehnoloģiju speciālistus, lai varbūt izvairītos no vīrusiem un līdzīgi. Ko tas nozīmē? Vai tad dalību valsts var darīt, ko tās vēlas, Vai jūs uzraugiet šādu dalību valstu rīcību? Un desmitajā lapā jūs runājat par to, kādā veidā viss sniegtie pakalpojumi ir pieti adekvāti un apmierinoši. Tātad apmierinošs parasti ir viszemākais skalā apmierinošs, labs, ļoti labs, lielisks. Tātad eh, es vēlētos zināt, cik labi viss darbojās, jo izskatās, ka jūs sagatavotajā ziņojumā vismaz izmantotajos īpašības vārdos ir pretrunas. Un visbeidzot par pirkstu nospiedumiem. Jūs apgalvojat, ka vienā trešdaļā gadījumu, kuros netiek eh, savākt pirkstu nospiedumi, ir tāpēc, ka tie nav, nav bijis iespējams tos paņemt. Mēs nekad nesam. Uh, centušies sasniegt tik augstu pirkstu nospiedumu paņemšanas procentu. Tātad, kāpēc pirkstu nospiedumi netiek paņemti? Un visbeidzot, um, izskatās, ka daudzos gadījumos paņemtie pirkstu nospiedumi nav tādas kvalitātes, lai tiktu ievadīti datubāzē. Tātad, kāpēc netiek savākt pirkstu nospiedumi un kāpēc tie ir zemes kvalitātes? You, Atkamkaļ pie jums, Garko kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Latvārds kundze, par jūsu daudziem jautājumiem. Centīšos uz tiem atbildēt uh, pareizajā secībā. Sākšu ar uh, sistēmas kapacitāti. Patiesībā sistēmas kapacitāte ir viens no problēma jautājumiem, Un kapacitāte šajā kontekstā nozīmē uh, spēju um, apstrādāt veselu, tātad noteikti skaitu pieteikumu stundā. Kādreiz tā bija 60, 60 um, aps, ap, pieteikumu stundā, bet um, šis pieprasījums skaits pieauga un uh, aģentūra identificēja to, ka ir pakāpeniski jāpalielina uh, kapacitāti, kas šobrīd notiek, un tātad tas ir atrisināts šie jautājumi e, ir atrisināti, un, e, kā jau es minēju, līdz šā gada e, beigām sistēmas kapacitāte tiks uzlabota septiņas reizes kopš sākuma, un aģentūra uzskata, ka ar šo kapacitāti pietiks, lai darbotos veiksmīgi. Kas attiecas uz uh, sistēmas pieejamību? Sistēmas pieejamība uh, vienkāršos vārdos runājot uh, nozīmē to, ka sistēma spēj uh, sniegt pieeju dalību valstīm ar nacionālu sistēmu starpniecību, lai uh, veiktu tos uzdevumus, kas te ir jāveic. Tā ir pieejamība. Šeit nav runa par veiktspēju. Šī pieejamība 99,99 praktiski nozīmē to, ka mēneša griezumā ir 6 minūtes eh, vidēji uh, dīkstāves laika, un eh, to neizdomāja aģentūra, tas vienkārši tā ir šajā jomā. Uh, Un mums ir arī standārts pakalpojumu nolīguma ar dalību valstīm, kuros ir skaidri noteikts, eh, kāda ir sistēmas pieejamība un kā mēs to mērējam. Un par to tiek eh, regulāri ziņots. Katru dienu, nedēļu, mēnesi, gadu. Tas par pieejamību un par eh, kapacitāti tas ir otrs sistēmas lietojamības aspekts. Kā es jau minēju, no mūsu perspektīvas šis jautājums ir atrisināts. Uh, Runājot par tehniskajiem jautājumiem. Tehniskie jautājumi galvenokārt eh, ir saistīti ar sistēmas eh, uzbūvi un dizainu un dažiem funkcionalitātes elementiem sistēmā, kas izmanto pieejamos resursus, proti infrastruktūru, tehnisko aprīkojumu un tā tālāk. Varbūt, ka neefektīvākajā veidā tas tiek darīts, un tad tas uh, radīja grūtības uh, sistēmas lietošanā, bet nepieejamībā. Tur bija runa par uh, vienkārši atbildes ātrumu dalībvalstīm. Šajos divos gados šie jautājumi ir atrisināti, un tagad dalībvalsts atzīst, atzīst, ka sistēma darbojas daudz labāk. Kā mēs to zinām? Mēs uh, uh, katru gadu īstenojam klientu apmierinātības aptaujas, un dalībvalsts tad mums var pateikt, kā tās vērtē sistēmas pieejamību un darbību. Jo īpaši šie jautājumu, kas bija saistīti ar veiktspēju, ar sistēmas ātrumu, atbildes ātrumu. Mm, tur vajadzības var būt atšķirīgas eh, uz robežām. Un tehniskie jautājumi galvenokārt eh, bija eh, saistīti ar robežu pārbaudēm uz robežām, tātad un tur ir nepieciešama nekavējoša atbildi, jo tur nav laika gaidīt. Uh, Pārējie tehniskie jautājumi attiecās uz uh, sistēmas kapacitāti, bet no mūsu perspektīvas uh, šie jautājumi ir pienācīgi atrisināti un sistēma spēja pildīt savus pienākumus. Attiecībā uz nacionālajām sistēmām. Aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar dalību valstīm un pilnībā kontrolē centrālo sistēmu un saziņas infrastruktūru. Līdz ar to dalību valstīs standarti ir vienoti. Nevar būt tā, ka kāda dalībvalsts izlēma rīkoties atšķirīgi no citām, jo standarti ir vienoti, bet uh, no dalībvalstu puses uh, tās kontrolē savas nacionālās sistēmas un var tās pilnībā pārvaldīt un mainīt, kā to mēs darām attiecībos centrālo sistēmu. Un uh, tām nav jāinformē aģentūra jo šeit nav ciešas, tiešas saiknes. Bet eh, pārveidojot savu sistēmu vai mainot savu sistēmu, eh, tām ir jānodrošina pilnīga atbilstība mūsu standartiem. Un tādos gadījumos mēs eh, sniedzam tehnisku palīdzību, pārbaudot viņu jaunās sistēmas, nodrošinot to pilnu atbilstību mūsu standartiem. Un tā ir tā savstarpējā atkarība, kas mums ir ar dalību valstīm. Uh, runājot par uh, sistēmu izmaiņām. Runājot tieši par nacionālajām sistēmām. Un pēdējais attiecībā uz pirkstu nospiedumiem, kāpēc tie netiek uh, sniegti un kvalitāti. Es pirmkārt gribētu uzsvērt, ka aģentūra, kas operē šo sistēmu, uh, piedāvā sistēmu kā instrumentu dalību valstīm, bet tās lietošana ir nacionālo dalību valstu ziņā, likumdošanas ziņā, tātad mēs varam vienkārši reģistrēt faktu un informēt attiecīgās dalību valstis par to, ka zināmos gadījumos pirkstu nospiedumi netiek vākti, bet tālāk mēs nevaram iet, mēs nevaram neko darīt, lai to mainītu. Uh, un tas pats attiecas uz kvalitāti. Kvalitāte ir atkarīga no dalībvalstu lietotā aprīkojuma, un uh, tur dalībvalsts var brīvi izvēlēties, kādu tehnisko aprīkojumu lietot. Un to integrācija nacionālajās sistēmās arī var ietekmēt eh, pirkstnospiedumu kvalitāti. Un šeit aģentūra vienkārši var brīdināt, ka uh, ir uh, problēma ar kvalitāti un var uh, dot padomus dalību valstīm, kā to risināt, bet risinājums ir dalību valsts ziņā. Un visbeidzot, uh, sistēmas kapacitātes sadalījums. Jā, pat tiešām šis potenciālais uzlabojums, ko pie kā aģentūra strādā, jā, pie tā tiek strādāts, jo sistēmas kapacitāte tagad ir sadalīta balstoties uz nolīgumu, kas tika pieņemts pirms viss uh, stāšanās spēkā. Un to nevar mainīt, bet ir tagad dalībvalstis, kuru uh, robežšķēršošanas gadījumu skaits pieaug. Un uh, tas arī notiek saprotam iemeslu dēļ. Līdz ar to aģentūra strādā un uh, pie sistēmas tālākas attīstības 2015. gadā, lai veidot sistēmu tā, uh, Eh, ka mums būtu iespēja mainīt eh, sistēmas lietojumu sadalījumu starp dalību valstīm atkarībā no pieprasījumu no dalību valstīm. Paldies! Varbūt komisija grib kaut ko piebilst vēl šajās diskusijās. Paula kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tikai par kapacitātes jautājumu. Man šķiet, ka varētu uh, radies, tikt radies iespējas, ka ir problēma ar sākotnējo uh, programmas dizainu, bet tā tas nav. Kā Garkau kungs skaidroja, toreiz mēs balstījāmies uz aplēsām, aplēsēm, ko veica dalībvalsts par sistēmas lietojumu, un uh, izrādās, ka šīs aplēses bija daļēji uh, nepareizas, un arī šī, uh, šis darba apjoms, kas tika prognozēts, bija neprecīzs. Tātad pieņēmums bija no visām dalībvalstīm, ka tās uh, nosūtīs visu informāciju un uh, pirksnospiedumus, kas ir jāsaglabā viss sistēmā, tādā konstantā plūsmā no konsulātiem, bet uh, faktiski uh, viss tiek saglabāts uh, Uh, uz vietas, un pēc tam viss tiek sūtīts 11.30. Uh, un uh, tāpēc arī ir jāuzlabo sistēmas kapacitāte, jo tas vienkārši ir saistīts ar aplēšu neprecizitāti par to, kā sistēma tiek lietota praksē šobrīd. Paldies! Tas bija svarīgi to uzsvērt. Latvārds kundz, lūdzu. Jā nu, nav, nav svarīgi, uh, kurš uzņems atbildību, bet man šķiet, ka tam vajadzēja tikt paredzētam par to, ka konsulātos cilvēki uh, zinātu, kā viņi strādās, varbūt vajadzēja viņiem pajautāt un nevis pajautāt tikai lielajiem bosiem. Nu, labi, mēs visi esam cilvēki un uh, kļūdas ir cilvēcīgas, bet Es biju cerējusi, ka sagatavošanās būtu bijusi nopietnāk. Es nevainoju komisiju, galīgi nē, bet šķiet, ka ir diezgan neveiksmīgi, ka netika konstatēts, kā uh, ierēģi konsulātos šo sistēmu lietos. Uh, jums noslēguma vārdi? Jā, patiešām kapacitāte un sistēmas veiktspēja ir ļoti svarīgi jautājumi, bet es gribu uzsvērt faktu, ka sistēmas lietojums ir viena lieta, proti tas, vai vīzu pieteikumi tiks nosūtīti vienmērīgā plūsmā vai visi kopā kaut kad dienas laikā, un sistēmas kapacitāte ir kaut kas cits. Un vēl man jāuzsver tas, ka nozares prakse Uh, īstenojot un ieviešot šādas uh, plaša apjoma sistēmas, uh, vienmēr saskaras ar pakāpenisku kapacitātes palieninājumu. Tas ir nepieciešams vienkārši darba gaitā, un uh, mēs redzējām šo statistiskos datus, kas tika izmantot, lai uh, izvērtotu to, kāda kapacitāte būs uh, nepieciešama uh, um, tātad uh, tie nebija precīzi, precīzi aplēs nebija, un, uh, protams, ir risks, ka um, varētu tikt izšķērdēt līdzekļi, ja tiek veidot pārāk liela sistēma, un tāpēc uh, uh, tika izvēlēts šis variants, ka vēlāk tiek palielināta kapacitāte, ja nepieciešams. Un visbeidzot, sistēmas kapacitāte ir. Uh, Um, tātad tāda, kā to plāno liet, lietot dalībvalstis, un uh, mēs vienkārši vadāmies no dalībvalstu prognozēm. Un tāpēc mēs uh, vismaz četras reizes gadā veicam šo pasākumu, lai nodrošinātu to, ka mēs pārāk tālu neatvirzāmies no dalībvalstu plāniem par to, kādā apjomā viņi gatavojas eh, lietot šo sistēmu. Un tas ir arī viens no veidiem, kā aģentūra garantē to, ka sistēmas kapacitāte būs pienācīga, lai apmierinātu eh, dalībvalstu pieprasījumu. Tas arī viss. Latvārds kundze atkal bija viens jautājums, uz kuru es nesaņēmu atbildi. Varbūt komisija var man vēlāk informēt. Tas ir par šo te eh, visu sistēmas eh, lietošanu identificēšanai. Varbūt, ka tas tiek pārmērīgi eh, izmantots, un varbūt, ka tur ir jautājums, kas būtu jārisina komisijai. Komisija, lūdzu. Dans la procédure qui est suivie procedūrā, kas tiek īstenota, tad, kad tiek iesniegts vīzas pieprasījums konsulātā, Zinām, valsts konsulāti veic eh, zināmas darbības, lai pārbaudītu, ka eh, personas eh, pirkstu nospiedumi, kurus tā iesniedz, jau nav reģistrēti zem cita vārda viņu sistēmās, lai nodrošinātu uh, to, ka nav krāpniecība. Un tāpēc ir arī liels skaits šāda veida uh, operāciju, un tas arī pārslogo zināmos brīžos sistēmu. Šīs uh, dalībvalsts, kā jūs tikko teicāt, veids šīs grupētās transakcijas, tātad apkopo šos pieprasījumus un tad tos nosūta vienlaicīgi, un tas varbūt eh, šo sistēmu nedaudz pārslogo, bet tas ir tas, kas tika teikts. Vai tagad tas ir atbildēts? Labi. Nu, tad nevilksim garumā, jo mēs jau tuvojamies sēdes noslēgumu, mums vēl ir pusstunda atlikusi citam jautājumam. Paldies, eh, Gārkov kungs, paldies, ka ieradāties! Nu, protams, mums vēl ir atlikusi pusstunda. Mums būs prezentācija par bērnu uh, pārobežu nolaupīšanu, ko veids viens no vecākiem. Mums šeit ir ziņojums. Lūdzu uh, tos, kuriem ir jāsniedz šis ziņojums. Doktori Ilarija Pritēlī. Lūdzu. Un uh, Džankoren kungs, lūdzu, prezentējiet mums salīdzinošā pētījuma vidusposma ziņojumu par bērnu pārobežu nolaupīšanu. Let's go for the presentation. Uzklausīsim prezentāciju, lūdzu. Volevo ringraziare anzitutto la Commissione. Jā, paldies Libe komitejai par to, ka tā mums sniegus iespēju uzsāka debatas par ļoti jūtīgu jautājumu. Mūsu pēdējums ir vēl tikai uzsākts, un uh, ir ļoti būtiski panākt uh, labu risinājumu šajā problēma lokā par uh, nepamatīgu bērnu nolaupīšanu, pārobežu nolā, nolaupīšanu un uh, izvēlēties mazāk ļauno variantu, lai tas viss nāk par labu bērnam. Visbūtiskākie punkti, ko vēlamies pieminēt eh, savā prezentācijā, ir šādi. Nav pietiekama statistiska materiāla. Noteikumi, noteikumi ietvars ir ļoti sarežģīts. Un uh, bija arī Eiropas cilvēktiesību tiesā uh, lieta, un eh, reformas tiek, eh, notiek valstīs, eh, bet statistikas datu gandrīz vai nav. Tas ir saistīts ar sarežģījumu, ka šī parādība, bērnu parobeža nolaupīšana ir ierobežot uz vienu no vecākiem, un tā ir situācija, kuru vajadzētu novērst. Situācija ir tāda, ka vecāki vairs kopā nedzīvo un uh, Bērns vairs nevar dzīvot kopā ar abiem vecākiem, ir jauns dzīves ietvars, un lielākajā daļā gadījumu bērns eh, dzīvo kopā ar vienu no vecākiem. Pārobežu nolaupīšana notiek tad, ja šo jauno noregulējumu, kas ir panākts, viens no vecākiem neievēro un pārvieto savu dzīves vietu uz kādu citu valsti, un uh, parasti ir tā, ka tas tiek uzskatīts par uh, vienu no vecākiem tiesību pārkāpumu, un arī tas ir pārkāpums attiecībā pret bērnu tiesībām veidot uh, attiecības ar abiem vecākiem. Nav uzticamu datu par šo, šīs parādības uh, nozīmību. Tādēļ gribētu dot manam kolēģim vārdu Džanam Karenam. Viņš pastāstīs par statistiku. Karen. Lūdzu, Džan Karen. Labvakar. Es uh, izskatīšu šo prezentācijas daļu par statistiku. Te ir trīs sadaļas. Pirmkārt, es runāšu par uh, pieejamo datu ierobežotību, tad par statistiku par uh, jauktajām laulībām un arī par uh, šķiršanos gadījumiem. Un uh, pēc tam skatīšu nesen savāktos datus par uh, uh, da, bērnu nolaupīšanu, ko veic um, vecāki. Uh, Uh, runājot par statistiku, ir jāsaprot, ka pieejamie dati neataino pilnīgu ainu. 2008. gads bija pēdējais, kad tika veikts tāds plašāks pētījums Hāgas konferencē, un tas arī bija tikai balstīts uz nacionālo iestāžu pieprasījumiem. Mm, netik ņemt vērā citi ziņojumi. Runājot par uh, laulībām un šķiršanos, uh, Eurostat eh, līdz 2007. gadam vāca datus, bet valstis tā joprojām turpina dažādā veidā veikt uh, statistikas datu vākšanu, un to nevar salīdzināt. Runājot par laulībām un šķiršanos, eh, runājot par starptautiskām laulībām, mēs runājam par to, ka uh, viens partners ir valstī dzimis un otrs ir dzimis uh, citā valstī. Un uh, Protams, ka iedzīvotājs skaits valstīs atšķiras un uh, šīs uh, valstis varbūt no salīdzinošas perspektīvas nav tik svarīgi, šie dati nav tik svarīgi. Un uh, jāskatās arī, kā situācija ir mainījusies pēdējos gados. Tas pats attiecas uz šķiršanās gadījumiem. Īsajā pie, laikā, kas mums bija pieejams, mēs konstatējam, ka aina ir atšķirīga valstīs, atšķirībā no valsts atrašanās vietas un iedzīvotājs skaita, bet uh, vidējais uh, īpatsvars starptautiskajām laulībām nav mainījies. Uh, bet uh, parādījās interesanta, uh, interesants uh, raksts, tāds kā, kā um, tendence Uh, līdz 2004. gadam šo laulību skaits pieaug, un pēc tam tas sāk samazināties līdz 27. gadam. Runājot par starptautisko pāršķiršanās gadījumiem, tas varētu būt svarīgs arī runāt par bērnu nolaupīšanu. Tad uh, šis uh, procents pieauga nebūtiski, bet kā mēs šeit redzam, tad, um, ja to apkopo Eiropas Savienības kontekstā, tad šis šķiršanās skaits ir pieaudzis kopš 2003. gada. Pievēršoties pa datiem par um, bērnu nolaupīšanu, ko veic uh, vecāki, to uh, ir uh, šo statistiku savākuši inkastāt. Uh, un 1999., 2003. un 2008. gadā tika nosūtītas aptaujas Hāgas konvencijas valstīm, un atbildes tika izmantotas, lai sastādītu sarakstu ar uh, pieprasījumiem, kad tiek pieprasīts nosūtīt bērnu atpakaļ uz to valsts, kur viņš parasti dzīvoja. Uh, dati ir diezgan ierobežoti un novecojuši, bet parādās zināmas tendences. Uh, pēdējos desmit gados. Tā tas izskatās Eiropā. Pirmais stabiņš katrai valstī attiecas uz pieprasījumu skaitu 2008. gadā, otrais 2003. gads un pēdējais ir 99. gads. Uzreiz mēs redzam, ka vairākumā valstu uh, pieprasījumu skaits ir pieaudzis un tādu uh, valsts kā Vācija, Rumānija, Francija un Portugāla gadījumā e, šis pieaugums ir milzīgs. No 2006. uz 2008. gadu šis e, pieaugums bija 56%. Tas bija apkopojums. Un visbeidzot, e, mēs pētījumā esam iekļāvuši inkastāt darba uh, atzinumu, kas eh, izgaismo to, kāpēc eh, tiek eh, nolaupīti bērni. Aizvien vairāk izskatās, ka mātes vai tēvi, kas dodas ar bērnu uz citu valsti, visbiežāk dodas uz to valsti, kur viņi ir uzauguši. Un tagad atkal došu vārdu Pirelī kundzei, kura uh, runās par juridisko izvērtējumu. Grazie. Paldies! Šī likumdošanas ietvers ļoti daudzveidīgs un daudzslāņains. pamats šeit ir uh, starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības un dalībvalstu tiesības. Un visi šī trīs līmeņi ir jāsasaista svarīgākie instrumenti cīņā pret eh, bērnu pārobežu nolābešanu ir 1980. gada Hāgas konvencija un regula Brisele divā. Un tur var eh, nošķirt eh, aprūpas tiesības tam vecākam, kurš ir saņēmis šīs tiesības, un apmeklējuma tiesības tam vecākam, kuram nav aprūpas tiesības. Hāgas konvencijas mērķis aizsargāt abus vecākus, viņa tiesības, gan to, kam ir aprūpstiesības, gan to, kuram ir um, apmeklējuma tiesības. Bet, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību aprūpstiesībām, uh, šīs aprūpstiesības tomēr ir spēcīgākas nekā apmeklējuma tiesības. Tad ir vēl viena problēma, kas rodas proti nolaupīšanas neprecīza definīcija saskaņā ar konvenciju. Situācija tāda, ka tas ir atkarīgs no tā, vai aprūpas tiesības ir pārkāptas, kas attiecas uz bērna dzīves vietu, to valstu, kurā bērns dzīvo. Mēs mēģinām noskaidrot, vai tajā valstī, kurā notiek process, vai varētu uzlabot šīs tiesības, vai varētu labāk uh, veidot dalībās tiesības, uh, vai tas kaut kādā veidā atstāja ietekmi uz uh, tiesas procesa rezultātu. Principā var teikt, ka ekskluzīvā kompetence par aprūpas tiesībām uh, ir eh, tās dalībās kompetence, kurā bērns ir dzīvojis pirms nolaupīšanas. Esam pārbaudījuši šo likumdošanu un uh, lietas, uh, kas nāk no Eiropas cilvēktiesību tiesas par situāciju pirms bērnu nolaupīšanas. Un tur kļūst redzams, ka tas nerobežas tikai to, ka tiek pārbaudīts, eh, vai ir bijusi likumīgša bērna aizvešana, bet tiek pārbaudītas arī aprūpstiesības. Hāgas konvencija neņem vērā arī faktu, ka dalību valstu likumi un dalību valsts, kas ir ratificējuši liku, liku, starptautiskos likumus un tos īsteno, ka bērna domicila valsts tā nav obligāti tās valsts kompetencē, kas uh, ir eh, bērnu aprūpes, bet arī šīs tiesības ir otram vecākam. Bērnu labklājības vārdā ir eh, jānodrošina situācija, ka bērna dzīves vieta un valsts ir jānosaka tā, lai tas būtu par labu bērnu tiesībām. Ir jāraugās, vai šeit, ja tas tiek ierobežots, vai ar to nav saistītas tā vecāka tiesība ierobežošana, kuram nav aprūpas tiesības. vecāks, kuram nav aprūpstiesības, bet ir eh, apmeklēšanas tiesības, ir jāņem vērā arī, kā bērnam ir tiesības apmeklēt vecāku. Jāraukās, vai ir eh, šī lieta var tikt ierobežota, šis eh, tiesas process starp abiem vecākiem. tas bieži vien nav bērnu interesēs. Šis eh, izpētes eh, projekts, eh, kas ir tikai uzsākts, tur parādās galvenokārt divi aspekti, kurus vēlos pieminēt. Pirmkārt ir tā, ka dalību valstis ļoti vilcinās īstenot bērna automātiskās atgriešanas pienākumu atgriezties tajā valstī, no kuras bērns ir nolaupīts un tas parādās arī notiekošajā reformu projektā. Tajās valstīs, kur nav tik ļoti izteikti šie automāts, ka bērnu atgriežana, tur vairāk notiek šāds um, sazināšanās process. Pētījums parāda, ka lielākajā daļā valstu, kuras esam pārbaudījuši pirmajā fāzē, notiek dažādas atšķirīgas reformas. Šo reformu mērķis ir šāds, un tie ir četri mērķi. Ir uh, jāpalielina mediācijas loma, tiesa procesa laiks ir jāsaīsina, un uh, nelegāli nolapīto bērnu lietās ir jāstrādā tiesnešiem ar īpašu izglītību, pamatoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas eh, judikatūru. Ir jāizdara secinājums, kā ir jāpaplašina tiesneša kompetences robežas. Šie rezultāti balstās uz eh, pagaidu rezultātiem un datiem, ko esam apkopojuši. Mēs visu vēl pārbaudām, un uh, salīdzināsim to ar citu valstu datiem. Paldies par uz, uzmanību. Paldies priekšsēdētāji. So, Pirelli, ricercatori John Curran. Paldies eh, Pretelli kundzei. Paldies par prezentā, prezentāciju, kuru mēs eh, varējām šeit klausīties. Ir skaidrs, ka šis jautājums, protams, ir liela problēma un eh, būtu labi, ja parlaments nākamajā sasaukumā strādāt pie šī jautājuma. Tā ir paties problēma, ne jau tikai juridiska problēma. Bet eh, tas atstāja ietekmi arī uz Eiropas eh, pilsoņu pamatiesībām. Ne tikai uz vecāku tiesībām, kuri šādās situācijās vairs nevar apmeklēt bērnus, bet arī šeit runa ir par eh, bērnu pamatiesībām. Mēs dzirdējām ļoti labu apkopojumu, kas bija ļoti detalizēts, un uh, tas ir viss ārkārtīgi interesanti. Domāju, ka Eiropas parlaments daudz ko var mācīties, kā pareizi risināt uh, šos jautājumus. Sasniegs jums paldies! Tagad būs eh, debates. Pusseptiņos mums jābeidz darbs. Tagad Anģelīlī kundzē vārds. Paldies priekšādātāji. Paldies abiem referentiem, kas uzstājās, un eh, daļai viņi apstiprināja to, ko mēs, diemžēl, jau zinām, proti, ka dati nav pietiekami. Ja mans pieņēmums ir pareizs, jūs apliecinājāt, ka visjaunākie dati par šķir, laulību šķiršanu, tie ir dati no 2007. gada. Tādēļ, un tie ir septiņus gadus veci, līdz ar to šie parādība, mēs varam šeit rēķinās to, ka šī parādība ir pieaugusi, jo arī personu pārvietošanās ir pieaugusi ar visām sakām, kas ar to ir saistītas. Tiek veidotas jaunas partnerattiecības, slēgtas jaunas laulības, un šajās partnerattiecībās dzimst bērni. Dati nav pietiekami. Ir jāatbalsta, ka šis pētījums skaidri parāda trūkumus. Analīze, ko jūs esat veikuši parāda kopumā, ka vēl jāveic liels darbs. Bet nav piemērot instrumentu, kad rodas šādi konflikti. Tas atkal un atkal tiek uzsvērts. Tie nav konflikti vienkārši starp diviem vecākiem, tie ir konflikti starp divām dalību valstīm, starp divām juridiskajām sistēmām starp dažādām tiesiskajām kārtībām. Nepilngadīgiem šeit rodas risks kļūt par eh, šādu konfliktu upuriem, un tie ir ļoti lielu konfliktu bieži vien. Arī es ceru, ka nākamais sasaukums gan parlamentam, gan komisijai strādās, lai atbalstiet šo pētījumu un veiktu datu salīdzinošu analīzi. Ja mums nav data, ko salīdzināt, uz kā gan tad balstīt mūsu politisko darbību vai likumdošanas iniciatīvas? Noteikti ir jāatrod tiesiskie instrumenti, lai cīnītos pret parādību, kas ar vien vairāk izplatās. Esmu bijusi mediātore lietās, kur ir bijušādas starptautiskas nolaupīšanas. Prastā ir viena lieta nedēļā, vai nu runa ir par māti vai par tēvu, kuri vienkārši vairs nezin, pie kā vērsties, jo nav instances, nav tiesa, nav valsts, nav valsts iestādi, kas varētu sniegt atbildi. Tie ir izmisuši cilvēki, kuri ir vieni paši, un bieži vien tie ir cilvēki, kuriem ir taisnība. Varbūt, ka pat tiesa ir spriedusi viņu labā, un tātad viss it kā ir kārtībā. Viņiem ir šādas tiesības, bet viņiem neizdodas īstenot šīs tiesības. Tas atstāja ietekmi arī uz bērniem. Noslēgumā vēlētos teikt, ka 15. aprīlī Strasbūrā notiks tikšanās arī preses konference ar komisāri Redingu. Un eh, mēs šeit prezentēsim arī pirmo pētījumu daļu. Bāvers kundze. Kas jums īpēr naģo reviden? Uh... Sirdnieks, paldies. Es pieņemu, ka jums ir informācija arī par Eiropas apcietināšanas orderiem. Ka jums droši vien, ka nav e, šāda informācija pietiekami un kur varētu izmantot. E, ja mēs runājam par to, ka māte nolāva pati savu bērnu. Tas ir tā dīvaini. Tas juridiski it kā, it kā sveši būtu nolaupījis šo bērnu. Vēlētos uh, jums pajautāt uh, par konkrētu lietu. Bieži vien ir tā, ka pēc uh, sarežģītas laulības šķiršanas mātes, kurām ir aprūpas tiesības par bērniem, ir tā kā slazdā. Un tas ir ļoti slikti bērnam ja vecāks šķir laulību, tad var būt tā, ka otrs vecāks nevēlas eh, pieļaut, tad tas vecāks, kuram ir aprūpas tiesības, eh, ka viņš atgriežas uz to valsti, kas ir izcelsmes valsts, bet no svešajā valstī viņš nevar atrast darbu, un mēs jau zinām šādas lietas, eh, tas ir ļoti slikti. Un tas patiešām ir tā kā tāds lamāts kā slazdi, kurā viens vecāks iekļūst. Kā gan atrisināt šādas situācijas? Hāgas konvenciju varbūt varētu vēlreiz pārbaudīt, varbūt to varētu izdarīt. Hāgas konvencijā nav paredzēta risinājuma šādām gadījumiem. Jā, šī uh, prezentācija ļoti labi norādīja uz pretrunām un uh, to, kas pastāv likumdošanas sistēmās, un es sapratu, ka jums arī nav pietiekam daudz datu pieejami. Tā pašā laikā tas viss attiecas uz diezgan sāpīgu sarežģītu situāciju vecākiem, un varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pateikt par dažiem elementiem, piemēram, starp kurām dalību valstīm ir vislielākās problēmas, proti ar kuru valstu valstspiedrīgiem ir visvairāk problēmu. Un runājot par risinājumiem, kā tiek rasti šie risinājumi, uz ko balstoties, Un, eh, jā, pat, ka, eh, pat ja statistika nav pilnīga, vai ir eh, dati par to, cik bērnu skar šāda situācija. Nu, tagad atkal kaut kādi pie jums. Lūdzu, gala komentāriem jums vārds. Okay. Grazie. Ehm. Jā, paldies. Liels paldies par šo uzmudinājumu turpināt pētījumu. Vēlos par to teikt sakojošo. Arī es piekrītu tam. Vai jēdziens bērnu nolaupišana nav īsti piemērots? Nedomāju, ka, ja viens no vecākiem aizved bērnu, ka tas varētu tikt salīdzināt uh, ar situāciju, kā kāda sveša persona nolaup bērnu. Vecāks, kurš nelegāli ir aizvedis eh, bērnu uz citu valsti, neko pareizi jau nedara, bet eh, viņš to dara kā vecāks savā, ar savu atbildību. Tas ir eh, nelikumīgi, tas ir pareizi, bet to nevar salīdzināt ar bērnu nolaupīšanu, kur veikusi sveša persona. Tādēļ ja arī raugoties no terminoloģijas viedokļa, to vajadzētu uzlabot, vajadzētu padomāt. Kas attiecas uz līdzsvaru starp personas pārvietošanās tiesībām un ierobežojumiem attiecībā uz to vecākam ar aprūpas tiesībām, tas arī vēl ir jāpārbauda. To mēs darīsim, un eh, tādēļ es tagad eh, nevēlos neko pārsteidzīgi spriest. Bet gribētu piebilst vēl sekojošo. Ja ir bijuši šādu starptautisku laulību šķiršanās un abi vecāki, ja viens vecāks kļūst par otru vecāku ķilnieku, tad situācija ir tāda, ka šī ierobežotā persona pārvietošanās brīvība par labu bērnam var būt attaisnota, bet tomēr tur jābūt arī līdzsvaram. Pagaidām vēl nevēlos par to noslēdzoši izteikties, jo pētījums turpinās. Tālāk par datiem par atsevišķām valstīm, kas ir iesaistītas. Arī par to es vēlos vēl pagaidīt, kamēr pētījums tiks pabeigts, ir īpaši šis salīdzinošais pētījums, lai redzētu, kuras valstis ir tās, kurās ir eh, augstāka procentu likme. Tad, kad būs statistika, jo attiecībā uz statistikas datiem ir tā, ka ģimeņa tiesības eh, dažu gadu laikā tagad eh, ir kļuvuši ārkārtīgi sarežģītas un visas partnerattiecības nav reģistrētas, ja ir nepilngadīgu uh, personas tiek nolaupīts, tas jau neatiecas tikai uz laulātiem pāriem vai pāriem partnerattiecības, bet arī uz visiem citiem pāriem. Tas nav saistīts eh, obligāti ar to, ka tie ir divi dažādi valsts piedarīgie, varbūt arī tā, kā pāris, kurš dzīvo vienā valstī un abiem ir uh, šīs valsts eh, piedarība, tad pēc šķiršanās viens partneris dodas uz kādu citu valsti un arī paņem līdz bērnu. Tā kā ļoti sarežģīti tur atrast tādu vienotu pieeju. Par statistiku došu vārdu atkal kolēģiem. You, you mentioned... Jā, jūs jau tikko pieminējāt eh, bērnu skaitu, tā tad vai tā būtu, un vai ir statistika par to, uh, cik daudz ir bērni iesaistīti negatīvā ziņā šķiršanās skaitļos. Mēs šobrīd nesam sat, sastapušies ar statistiku, kurā e, šķiršanās process tiktu izvērtēts no tā, vai tajā ir iesaistīts bērns un cīņa par to vai nē. Un eh, tiešām mēs esam griežies pie dalību valstu varas iestādēm, lai tā šādu statistiku apkopot, bet šobrīd mums šādu datu vēl nav. Jā, sirdnieki, paldies. Vai jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst? Sirdnieks, paldies visiem. Bija ļoti interesantas debates. Tikai ļoti žēl, ka tas ir sasākuma beigās jo jautājums ir ārkārtīgi interesants. Mums patiešām ļoti augsta motivācija, ņemot vērā izvirzītos jautājumus, jo ir uh, saizinošs pētījums, kas ir veikts, un uh, valstīs ir ļoti atšķirīgas situācijas. To visu noteikti ir jāpadziļina, lai redzētu kā tiek pildīt pienākumi saistībā ar starptautiskajiem liekumiem. Jautājums par uh, tiesisko noteikumu harmonizāciju ir svarīgs. Vai tiešām šeit ir jārunā par uh, bērnu nolaupīšanu vai nē? Kā jau teicu, tas viss ir ļoti interesanti. Ir jārāda praktiska risinājumi, kas būtu nozīmīgi pilsoņiem kuri cieš šajā situācijā. Lies paldies! Jā, tad šis uh, institūts uh, saistības tiesībām ļoti interesants. Tur var uh, apskatīties šo internetu vietu, lai paraudzītos, kā tiek strādāts. Tad šodien tas ir viss. 10. aprīļa būs Briselē nākamā sanāksme. Lies paldies!